Je, vais de, je demande à la presse, aux photographes. Lūkšu presei, fotogrāfiem iziet no zāles. Mēs a, sākam mūsu uzklausīšanas a, sēdi. Lūdzu, atstājiet zāli. Lūdzu, a, iziet no zāles, lai mēs varētu sākt mūsu darbus. Jauku visiem pēcpusdienu, kolēģi un uh, Želevis kundze, esiet laipni sveikta Eiropas parlamentā. Mēs visi zinām, kādēļ esam sapulcējušies, proti tā ir uh, Želevis kundzes uzklausīšana, lai izvērtētu tās uh, spējas būt uh, komisijas uh, dalībniecei un atbildēt par starptautisko sadarbību, humāno palīdzību un krīžu pārvaldību. Tas ir portfels, kuru uh, ir uh, piešķirs Barozo kungs. Uh, Atgādinu, ka atbilstoši noteikumiem, kas ir 17. pielikumā parlamentam par komisijas apstiprināšanu, parlaments izvērtē komisārs pēc viņu vispārējām zināšanām, Eiropas iesaistas un personīgās neatkarības. Parlaments izvērtē arī spējas šajā konkrētajā jomā un komunikācijas spējas. Atgādinu, ka uh, ir arī anketas, uz kurām uh, rakstveidā ir atbildējusi komisārs kandidāte. Šie dokumenti ir jūsu darba mātpītēs. Pirms sākt mūsu darbus, es pavisam īsi atgādināšu, kā notiks šis uzklausīšana. Mēs sāksim uh, uzklausot īsas politisko grupu skaidrījums par viņu prioritātēm. Uh, starptautiskā sabiedrībā, humanā palīdzībā un krīžu pārvaldībā. Pēc tam mm, izvirzītā komisārs kandidāte uh, teiks uzrunu, kurai nevajadzētu būt ilgākā par desmit minūtei. Pēc tam būs divas, divi jautājumu raundi, kopā 2 stundas 45 minūtes, un katra politiskā grupa uzsāks šīs diskusijas. Šīs diskusijas um, noritēs, tā teikt, pēc galda tenis spēles principu jautājums atbildi. Uh, 45 sekundes jautājums, 1 minūte 45 sekundes atbildēji, 30 sekundes papildi jautājumam, 30 sekundes atbildēji uz papildi jautājumu. Atgādinu, ka deputāta uzrunas laiks ir ierobežots 45 sekundes. Jo īsāk būs jautājumi, jo vairāk laika paliks uh, izvirzītajai komisārs kundzei atbildēji. Es uh, lū, gribētu precizēt, ka uh, jautājumiem ir, un papildu jautājumiem ir jātiek saistītiem ar pamatjautājumu un netiek uzdot tie par citiem jautājumiem. Esmu priekšsēdētāja šajā uzklausīšanā un nepieļaušu papildu jautājumus, kas neatbildīs šiem kritērijiem. Pēc tam būs vēl divas īsas, divi īsi raundi pēc brīvā mikrofona principa. Tos tajos koordinātori varēs uzdot jautājumi, Un a, deputāti, kas vēlēsies, a, viņi varēs 15 līdz 20 sekundžu laikā uzdot jautājumu, un es aicināšu komisārs, a, izvēlēto komisārs kundzi pavisam īsi atbildēt uz jautājumiem. Prioritāte a, būs pilntiesīgiem a, locekļiem un aizvietotājiem deve komitejā. Mēs esam paredzējuši arī a, pāris iespējas, kurās es aicināšu izvirzīto komisārs kundzi a, padziļināt vai precizēt a, m, deputātu, atbildes uz deputātu jautājumiem, ja a, atbildes nav bijušas pietiekami izsmeļošas un aptvarošas. Es gribētu uzsvērt, ka arī vides komitejas pārstāvi un ārlietu komitejas pārstāvi ir ielūgti piedalīties šajā uzklausīšanā. Uh, Uzklausīšanas beigās es aicināšu izvirzīto kapsārs kundzi, Šaļevs kundzi, izteikt īsas uh, noslēguma piezīmes, ja tā vēlēsies. Tulkojums ir piedāvāts visās uh, valodās, visi runātāji var izmantot dzimtās valodas un tādēļ lūdzu runātājus, ievērot to, ka viņu teiktais tiks tulkots un tādēļ nerunāt pārāk ātri. Atgādinu, ka uh, web streamingā m, tiek straumēta šī sēde parlamentu lapā un internetā, un internetā m, būs iespēja noklausīties šo sēdi arī. Un bez tam uh, arī uh, šī sēde tiks, uh, būs pieejama visiem rakstveidā pēc iespējas ātrāk. Uh, Un tā kā tas ir viss pateikts, tad uh, mēs varam sākt mūsu, polit, mūsu uzklausīšanu un sāksim ar uh, politisko grupu uh, prioritāšu skaidrojumiem. Uh, no tautas partijas uh, Kašmarek kungam vārds par, uh, ar, par viņu ievadvārdiem. Lūdzu. 5 sekund na założenie słuchawek, bo będę mówił. E, Paldies. Došu pāris sekundes, lai jūs varat uzlikt ausiņas priekšādātājs kundze komisārs samata kandidāte. Lisabonas līgumā pieminēta humanā palīdzība. Pirmo reizi tas minēts kā daļa no ārējās politikas virzieniem, un pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē mums būs komisāra, kuras atbildībā ietilps humanās palīdzības sniegšanas joma. Šis portvēls ir skaidri vēsts, ka Eiropas Savienība ļoti nopietni uztver humanās palīdzības sniegšanas nepieciešamību. Un Eiropas Savienība vēlas stiprināt savu lomu šai ziņā. Domāju, ka tas ir ļoti labs solis uz priekšu un solis pareizajā virzienā. Mēs ļoti priecājamies, ka komisārs amata kandidātei būs šeit arī sava nozīmīga loma spēlējama. Man jāuzsver vēlreiz, ka ļoti svarīgi ir koordinācija, saskaņotība un savstarpējā papildināmība šajās darbībās. Turklāt jāceras, ka šī joma kļūst arvien sarežģītāka šeit darboties kļūst arvien grūtāk, rādās arvien problemātiskāki jautājumi, tieši tā, kā mēs to redzējām pagājušajā gadā. Viens no uzdevumiem mūsu priekšā būs panākt neitrālu un efektīvu humanās palīdzības sniegšanu. Realtāte, jāsaka, gan šobrīd nav pārāk optimistiska. Paldies! Paldies, un tagad dod vārdu Berman kungam. And... Dārgā misija Žēleva, laipni lūgtu mūsu vidū. Jāsaka, mūsu priekšā ir milzīga organizatoriskā nekārtība, pilnīgs haoss portfeļi tikuši, tikuši dalīti starp ļoti daudziem dažādiem komisāriem, palīdzību attīstībai, sadarbība šķiet šobrīd ir Aštonas skundas lomā, piebalga kungs savukārt nodarbosies ar Eiropas palīdzības eh, fondiem, savukārt humanās palīdzības sniegšana šķiet tas būs jūsu portfels. Tas lielāko tiek vērts uz attīstības valstīm. Trīs kabinete, domāju, ka tā vislabākā recepta pilnīgam hausam. Tā vietā, lai izveidot spēcīgu un vienotu Eiropas nabadzības samazināšanas lomu, Barozo kungs šķiet vēlas tikai dalīt un šķelt visus. Pali, humanās palīdzības ties, eh, sniegšana un eh, organizēta palīdzība attīstībai būtu bijusi jāiekļauj vienā vienā kopīgā portfelī, bet jāsaka, Barozo kungs ir ignorējis pilnībā šo vēlmi. Nu, es negribu teikt, ka jums eh, nebūs atbilstīgi pienākumi, bet kā jūs pārliecināsieties, ka šī palīdzība, humanās palīdzības sniegšana vienkārši nepazudīs vispārējā kopējā masā, kā jūs pārliecināties, ka tiek nodrošināta cieša saiknes starp humanās palīdzības sniegšanu ar tālākiem notikumiem un virzību valstīm, kam sniegt palīdzību. Un varbūt diskusijās jūs varētu pirmām kārtām pastāstīt, kāpēc pretēji Eiropas parlamenta noteikumiem, kā deputāti jūs nepieminējāt savā biogrāfijā to, ka, ka esat nodarbojušies ar konsultāciju sniegšanu. Uh, kā uzņēmēja laikā no 2008. līdz 2009. gadam. Paldies! Tālāk došu vārdu Gērena kungam no Alde grupas. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Komisārs kandidāti uzņemsies ļoti būtisks jautājums attiecībā uz humano palīdzību, jo šī viņas darbība varētu uh, ātri palīdzēt cilvēkus atbrīvot no ļoti sarežģītas situācijas. Tas attiec arī uz krīžu pārvaldību. Komisārs kandidātei ir jābūt ļoti neitrālai savā rīcībā. Eiropā, Eiropas Savienībai ir gan militārā, gan arī humānā atbildība. Ir jārīkojas tā, lai humānā palīdzība, lai humānā dimensija nenonāktu citu dimensiju ēnām. Pa, līdz šim tā darbība, kas ir veikta, parasti ir novedusi pie neveiksmes. Taču tagad mēs varam domāt par jaunu sākumu. Ir jākoordinē attīstības, rekonstrukcijas un rehabilitācijas pasākumi. Kādas ir jūsu spējas, Žaļevs kundze, strādāt komandā? Es gribētu dzirdēt, kā jūs saskatāt savu rīcību patreizējās komisijas kontekstā un sastāvā. Sī, la parole. Paldies. Tagad došu vārdu Kellers kundzei, kas pārstāv zaļos. Paldies. No savas puses gribētu uh, pateikt, pateikt, kas ir svarīgākie jautājumi mums zaļajiem. Uh, jūsu eh, ģenerāla direktorāti bieži vien nodarbosies ar krīzēm, kas ir radušies struktūrāla problēma dēļ, par kurām ir atbildīga Eiropas Savienība. Eiropas Savienībai un jums kā komisārei ir jāpaturprātā šīs struktūrālās problēmas, kas radījušas problēmas un krīzes un kas, ir palielin, kas vēl vairāk palielināsies tajā brīdī, kad mūs skars klimata pārmaiņas. Mums ļoti satrauc tas, ka robežas starp drošības pasākumiem un uh, humāno palīdzību bieži vien uh, ir uh, pārkāptas, tiek pārkāptas un šīs jomas pārklājas. Kā jūs nodrošināsiet šo jomu turēšanu atklāt? Jūs līdz šim esat Bulgārijā ārlietu ministri. Bulgārijai vēl nav attīstības uh, palīdzības stratēģijas. Tā ir vienīgā Eiropas Savienības dalībvalsts, kas šajā jomā savus pienākums nav pildījis. Bulgārija ir vienīgā jaunā dalībvalsts, kas ir atteikusies piedalīties Eiropas komisijas kapacitātes kapacitātes audzēšanas schēmā. Eh, ja jau Bulgārijai ir tik slikti rādītāji šajā jomā, kā jūs nodrošināsiet attīstības jomas veiksmīgu darbību šeit Eiropas Savienībā? Eh, bez tam, kāda ir jūsu nostāja attiecībā pret eh, ziņu raidījumu pārraidi turku valodā Bulgārijā, kur tas ir aizliegts? Vācijas laikraksti uzskata, ka jūs nesat pilnībā deklarējuši savus ienākumus. Vai jūs uzskatāt, ka jūs esat bijusi tik caurskatām datu sniegšanā, informācijas sniegšanā par sevi kā vien iespējams? Paldies! Lielas paldies! Nākamais jautājumu uzdos Sādilkungs no ECR pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Jaunās ECR grupas vārdā Es gribētu pieminēt trīs īsus, bet svarīgus punktus. Pirmais par mūsu gatavību krīzēm. Es domāju, ka mums ir jāatrod veids, kā uzkrāt strateģiskos krājumus, strateģiskos punktos pasaulē. Tā būs jūsu atbildība būt labāk sagatavotiem krīzē. Otrakārt, mums jābūt gataviem pārtiks krīzē, kas tuvojas. Mēs zinām, ka tā notiks Āfrikas ragā, Etiopijā. Mums ir nepieciešams labāks noliktavas un arī daudz lielāks finansējums, lai varētu sagatavoties šai krīzē. Arī tas būs jūsu atbildības jomā. Treškārt, kas nav mazāk svarīgi, mums ir jāsadarbojas ar nevalstiskām organizācijām. Es uzskatu, ka nevalstiskās organizācijas nevaldības sektors ir ļoti svarīgs, tas ļoti daudz ko dara. Uh, Taču, diemžēl, ne visas nevalstiskās organizācijas vien līdz labas dažas no tām tiešām ir apkaunojuši šo organizāciju nosaukumu. Kā jūs domājat izdarīt atšķirību starp tām organizācijām, kas veiksmīgi sadarbojas ar mums, un tām, kas iztērē 80% no savu budžetu vienkārši administratīvajām izmaksām, bet nekādu palīdzību krīzes kartiem nesniedz? Arī tā būs jūsu atbildības joma šos pašus jautājumus, es šos pašus punktus pieminēšu jautājumos, kad uzdošu jums. Paldies, Cimmers kundze, kas pārstāv goe. Frau Jeleva. Jelevs kundze, mēs atzinīgi vērtējam humanās palīdzības un krīžu pārvaldības joms. Uh, un esam arī par to, lai labāk tiktu izmantotas Eiropas iespējas un kapacitātes. Mūsu politiskā grupa, proti kreisie, Eiropas parlamentā ir īpaši ieinteresēti uzzināt, cik tālu jūs būsiet atbildīgi arī par finansējumu organizēšanu. Mūsu pieredze līdz šim ir bijusi tāda, ka uh, Dalība valstis ir solījušas finansējumu, bet šie finansējumi bieži vien nav pietiekamā apmērā tad doti un garantēti. Mēs gribētu zināt, cik tālu krīžu profilaks ir arī jūsu darba ziņā un cik tālu jūs domājat līdzdarboties krī, klimata pārmaiņas sekas apkarojot palīdzēt nabadzīgām visnabadzīgākām valstīm un ievērot, lai atbildi, atbilstoši Eiropas Savienības instrumenti un, piemēram, arī Eiropas Investīcija banka ar tās iespējām varētu dot savu ieguldījumu, lai humanā palīdzība un uh, krīžu pārvaldība, kā arī krīžu profilaks varētu tikt uh, ievadīta. Tas, piemēram, ir šajā viena miljārda uh, palīdzības fondā pēc tsunami nepietiekam tika īstenots. Runātāji tiek pārtraukti. Tagad es došu vārdu Sinklers kundzei, kas pārstāv EFD pusotru minūtu, lūdzu, jūs rīcībā. Madame Sinclair. Sinklers kundze, vai jūsu nav zālē? Tādā gadījumā došu vārdu Žeļevs kundzei. Viņa pirmkārt teiks savu sākotnēju ievadrunu. Desmit minūtes jūs rīcībā, Žeļevs kundze. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels gods būt šodien jūsu priekšā šeit kā komisāra samata kandidātē. Lisabonas līgumam stājoties spēkā, Eiropas Savienība ir nonākusi pavisam jaunā laikā. Ir parādījušās milzīgas iespējas Eiropas iestādēm tuvināt Eiropas Savienību, padarīt to tuvāk tās pilsoņiem un stiprināt Eiropas lobu globālajā arēnā. Vienmēr esmu strādājusi pie tā, lai veidot spēcīgu un vienotu Eiropu. Eiropu, kas pārstāv vērtības tādas kā cilvēka cieņa un solidaritāte, un uzskata to par privilēģiju, ka manā atbildībā būs pārstāvēt Eiropas solidaritātes vērtības gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām. Es mani divreiz ievēlēju Eiropas parlamentā kā deputātu, un tāpēc ļoti labi zinu, cik svarīga ir sadarbība ar šo parlamentu. Parlaments vienmēr ir darbojies efektīvi, strauji un ir bijis atbalstošs savas lomas spēlēšanā. Es esmu apņēmusies turpināt e, šo ļoti auglīgo sadarbību un to stiprināt vēl tālāk. Turpinot jau manu priekšgājēju darbu Emmas Bonīnā, Paula Nilsona, Luisa Mišela, Karla de Gucht un Savras Dimas darbu. Šī sadarbība ir ārkārtīgi būtiska, jo mēs sastapsimies ar dubultu problēmu, ko, kas ietver klimata pārmaiņas un ekonomikas krīzi. Konflikti un dabas katastrofas nepazīst bo, robežas Šobrīd Vairāk kā 42 miljoni cilvēku ir bijuši spiesti bēgt no savām mājām. Ar klimatu pārņēņām saistītās katastrofas, eh, katastrofas ir trīskāršojušās skaitā pagājušo desmitgadu laikā. Eiropā dabas katastrofu rezultātā rodas milz, neskaitāmas cilvēku, cilvēcīgas traģēdijas, un tas maksā Eiropas nodokļu maksātājiem aptuveni 15 miljardus eiro katru gadu. Attītība, attīstības valstīs savukārt cieš visvairāk riskam pakļautās grupas grupas, tās ir sievietes, bērni un nabadzīgākie cilvēki. Ņemot vērā šo ārkārtīgi dramatisko scenāru Eiropas Savienībai nepieciešams izveidot spēcīgu kapacitāti reaģēt uz krīzi. Ekonomikas krīzes laikā mums nepieciešams pēc iespējas efektīvāk izmantot pieejamos resursus, un tieši tāpēc manas politikas pašos pamatos būs koordinēšana. Mans turpmākais portfelis sevī ietver spēcīgu starptautisku nostāju, resursus un ekspertīzi, kas ir komisijas uh, rīcībā virknē joma, kas saistīts ar humanās palīdzības sniegšanu, civilo aizsardzību, tieši tā kā tas norādīts Barņē kunga 2000, Barņē 2008, 2008. gada ziņojumā. Un uz šiem pamatiem centīsimies maksimizēt Eiropas Savienības reakcijas efektivitāti gatavojoties dabas katastrofām. Mēs vēlamies panākt ļoti strauju un atbilstīgu reakciju jebkādas krīzes gadījumā. Starptautiskajā jomā grasamies, eh, grasos sadarboties ar virkni partneriem, to starpā ir apvienotās nācijas, ir tīpaši ACA, Pasaules pārtiks programma, UNHCR, UNICEF un virkne reģionālo organizāciju un valstu. Augsti godātie deputāti, Eiropas konsens par humāno palīdzību. Eiropas Savienībai uh, dod iespēju īstenot spēcīgu un labi koordinētu politiku. Es vēlos uh, veidot šo politiku un eh, neatkāpšos no tā un nebaidīšos teikt skaidrus vārdus un aktīvi darboties krīžu reģionos. Un es cieši sadarbāšos arī ar uh, augsto pārstāvu un vicepriekšsēdētāju Aš, Ketrīnu Aštonu. Lūdzu, atļaujiet uh, nosaukt uh, pāris uh, prioritātes izceltās šajās jomās. Tātad es īpaši iesaistīšos, uh, lai veidot starptautisko. Uh, humāno likumu. Uh, šeit domāju, ka īpaši ir jānosāda, jānosoda brutāls kara uh, metodas, civiliedzīvotāju apdraudēšana un arī seksuālas vardarbības kā karieroču izmantošana un tā tālāk. Es um, veltīšu īpašas pūliņus, uh, lai palīdzētu cilvēkiem nelaimes situācijās. Nauda vien nepietiek, lai uh, sniegtu palīdzību. Mm, humanās palīdzības sniedzējiem jābūt spējīgiem strādāt. Un pēdējais punkts tā ir absolūtā nepieciešamība. Uh, Uh, valdībām norādīt uh, uz to, ka tāds humāni um, sarežģītas situācijas uh, eksistē un eksistē netālu no tā robežām. Un šādā uh, veidā es uh, vēlos uzsvērt to, ka Darfūrā, Šrilankā un Eritrejā tika izraidīti humanās palīdzības sniedzēji. Vēl uh, vēlos uzsvērt to, ka absolūti jānodala uh, humānās palīdzības sniegšana un militārā aktivitāte. Aizvien biežāk uh, militārie aktieri izstrādā tādas stratēģijas, kurā nosaukums ir iegūt sirdis un prātus. Tās ir orientētas uz vietējiem iedzīvotājiem. Un šeit atšķirīgā loma starp militāru personu darbu un humanās palīdzības sniedzējiem tiek uh, nesapludināta, un uh, tas noved pie tā, ka humanās palīdzības uh, sniedzēji bieži ir upuri uzbrukumiem. Un šādā uh, kontekstā vēlos. Uh, uzlabot um, to drošību, kas strādā konkrētās um, darbietās. 2008. gadā 122 humanās palīdzības sniedzēji tika nogalināti, un tas ir vairāk nekā ANO uh, zilās ķivers. Un tādēļ, ja mieru uzturētāji, tādēļ um, īpašu nozīmi vēlos uzsvērt to, ka tie, kas strādā to darbs ir augstu jānovērta, un viņu darbu vēlos arī šeit augstu novērtēt un atgādināt šo nozīmīgo darbu. Afganistāna, Gāza, Šrilanka, Darfūra, Somālija, Čada vai Kongo Demokrātiskā republika. Tikai lai um, nosaukt šīs dažas valstis, um, tie ir visi tādi ļoti labi zinām pie, uh, piemēri uh, tām problēmām, kuras tikko nosaucu. Šie kompleksie jautājumi, pievērsties šiem kompleksiem jautājumiem, būs viens no maniem galvenajiem uzdevumiem, un es domāju, strādāšu aktīvi un pateicos jau iepriekš par jūsu domām un ierosmēm. Ceram, ka varēsim veidot labāku nākotni un uh, veicināt tās izplatību, jo tad, kad krīze ir uh, garām, ir jāstrādā turpmāk un arī aktīvi turpmāk. Līdz ar to ir nepieciešama tāda pāreja no atbalsta uz attīstību, no palīdzības uz cerību. Tas jānodrošina. Un šādā izpratnē uh, um, mana darba prioritāte būt, uh, būs uh, koherenta un labi koordināta Eiropas darbība. Lai to sasniegtu, uh, cieši sadarbošos ar baronesi Aštonu un uh, komisāru Piebalgu. Augsti godātie uh, Eiropas parlamenta deputāti. Tagad par civilo aizsardzību. Es redzu um, šeit pievienoto vērtību šajā Eiropas uh, dimensijā. Mēs varam labāk sagatavoties, labāk koordinēt. Katra dalībvalsts ir uh, pati atbildīga par tās civilās aizsardzības veikšanu, bet ja mums ir informācija par telšu skaitu, uh, lauka slimnīcu skaiti, ugunsdzēšanas lidaprāta skaitu, kāda ir katras dalībvalsts rīcībā, kur un kā un kur un kā tie ir nepieciešami, tad mēs a, varam efektīvāk un labāk koordinēt darbu un palīdzēt visiem. Šeit es redzu a, šādu jaunas solidaritātes klauzulas jēgu, un tas atbilst Eiropas garam. Tādēļ ir nepieciešama ciešā uh, sadarbība ar Malstrojums kundzi. Un es vēlos modernizēt uh, Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu un uh, iesaistīt visas puses, kādas vien iespējams. Uh, Mēs uh, vēlamies operacionālo centru, kas būtu spējīgs uh, strādāt un palīdzēt uh, pilsoņiem, gan Eiropiešiem, gan uh, citiem, um, kas uh, dzīvo ārpus Eiropas Savienības robežām. Tā būs globāla pieeja, kas uh, ietvers visu katastrofas ciklu no profilaks līdz uh, pat uh, atjaunotnei. Un noslēgumā, bet nekā pēdējo vēlos pēc plašām konsultācijām runāt par Eiropas brīvprātīgo vienību. Ar šo priekšlikumu nākšu klājā pēc plašām konsultācijām, un tas atbildīs tām prasībām, kādas izvirza Lisabonas uh, līgums. Gribu pateikties parlamentam par to, ka tas vienmēr ir palīdzējis veidot spēcīgu re kapacitāti rēģēt uz katastrofām. Mēs zinām, cik ļoti svarīgi nepieciešams arī atbalstīgs, atbilstīgs budžets humanās palīdzības sniegšanai ir jābūt sagatavotībai, un jūs jau esat aicinājuši komisiju izveidot spēcīgas, struk, spēcīgākas struktūras un kapacitātes civilās aizsardzības jomā. Manas politiskās prioritātes ir para, izstrādātas tā, lai atbalstītu jūsu prasības šajā jomā. Uh, un domāju, ka tas ir pirmais solis tālākai produktīvai sadarbībai mūsu starpā ar nepacietību gaidu iespēju strādāt kopā ar jums un ar Eiropas Savienības dalību valstīm, kopīgiem spēkiem pārliecinoties, ka šis jaunais portfels, jaunās kompetences tiek pārvērsts reālos uzlabojumus ikdienas dzīvē. Palīdzība, ko sniegsim, sniedz tālāk nekā tikai materiālās palīdzības sniegšana. Mums jādod cilvēkiem cerība. Cerība uz labāku, drošāku un pārliecinošāku nākotni. Paldies! Nous allons maintenant à... Tālāk sāksies eh, pirmā jautājuma eh, kārta piecu minūšu garumā. Katrs jautājums par uh, humāno palīdzību, par dažādo portfeļu koordinēšanu Eiropas parlamentā un saistības starp to, cik steidzami nepieciešama šī te palīdzība krīžgadījumos, kāda ir attīstības palīdzība un tā tālāk. Gerero kungs, jūs uzdosiet pirmo jautājumu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es gribu lūgt uh, izvirzīt to amata komentātu, runāt par um, atjaunatnes, jeb rehabilitācijas programmām. Uh, un uh, tieši, nē, pār, priekšstādāja pārtrauc tikai 15 uh, sekundes jautājumam. Perārā cu diverse organisme regionale și mai ales cu ONU în privință. Kā jūs saskatāt sadarbību ar dažādām reģionālām organizācijām un ar ANO ārkārtas situācijā? Kāda būs jūsu loma dabas katastrofu uh, seku likvidēšanā? Paldies, Svensona kungs, nākamais. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir dažādas grupas, kā piemēram Romi vai bēgļi, kurus bieži vien sauc par nelegāliem uh, imigrantiem, un viņiem ir nepieciešama humānā palīdzība. Mēs bieži runājam par humānās palīdzības sniegšanu ārpus Eiropas Savienības. Vai jūs domājat, ka ir iespējams koordinēt palīdzības sniegšanu arī šiem cilvēkiem, kam tiešām nepieciešama palīdzība? Lambersdorf kungs, nākamais. Paldies, priekšsētājs kundze. Uh, es um, strādāju uh, delegācijā sadarbībai ar apvienoto nāciju organizāciju. Kā jūs iedomājaties UNCHR, bēgļu komisāru un UNICEF organizāciju? lai aizsargātu bērnus krīzes situācijās. La parole est à monsieur. Paldies, FIFA Sajala kungs, lūdzu. La dernière, eh. la dernière question, ka... Tas būs pēdējais jautājums šajā raundā. Paldies. Es gribu zināt, kādu atšķirību jūs redzat starptautiskajā sadarbībā, kāda būs jūsu pakļautībā un attīstības eh, sadarbība, kur īstenos piebalkungs. Un tagad došu vārdu Žēļevs kundzei. Trīs minūtes jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem. Thank you very much. So I would... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Iesākumā gribētu teikt, ka plaisas humanās palīdzības sniegšanā tiešām ļoti būtisks jautājums. Es noteikti ķeršos pie tā risināšanas šajā jaunā portfeļa darbības pirmajā posmā. Liels problēmas es šeit neredzu darba sadalījumā starp attīstības palīdzības sniegšanu un humanās palīdzības sniegšanu. Agrāk Mums jau ir bijuši ļoti labi piemēri tam, kā tas praksē ir iespējams. Šādu kombinēto palīdzību sniedzām ne AKK valstīm. AK, attiecībās ar AKK valstīm šī portfeļa bija nodalīti. Un tagad atbildēšu uz konkrētiem jautājumiem, kas izskanēja. Pirmkārt par rehabilitācijas programmu. Iespējams, jūs zināt, ka mūsu portfelī humanās palīdzības budžetā ir paredzēts trešais pīlārs, un tas ir katastrofu preventīvā novēršana. Mēs vēlamies stiprināt saikni starp rehabilitāciju, situācijas atvieglošanu un attīstības palīdzības sniegšanu. Protams, ir jāapzinās, ka pastāv atšķirības šajās politikās - attīstības politikā un humānajā politikā. Humanā politika domāta tam, lai glābtu cilvēku dzīvības. Tā ir ļoti būtiska. Attīstības politika iekļauj sevī lielā mērā rehabilitācijas jautājumu. Attīstības politikā mums ir nepieciešama attiecīgās valsts, valsts iestāžu sadarbība. Es ar prieku stiprināšu sadarbību ar dažādām struktūrām konkrētajās valstīs. Protams, tas tiks darīts pirmkārt sadarboties ar piebalga kungu. Tik pieminēts reģionālās organizācijas tādas kā ANO, Re reģionālās organizācijas un ANO. Es šobrīd redzu, ka starptautiskā sadarbība manus uzdevumus veicot ir milzīga priekšrocība. Tas nozīmē, ka es varēšu izvērst pastiprinātu sadarbību ar ANO un dažādajām ANO organizācijām un aģentūrām, kas strādā uz vietām un sniedz dažādu palīdzību. Piemēram, strādā ar bēgļiem un iekšēji pārvietotām personām. Želevs kundze, arī jums ir jāievēro jūs rīcībā esošais laiks. Un tagad sāksim pirmo jautājumu un atbilžu raundu. Es atgādināšu struktūru. Katrs jautājums ir 45 sekundes garš, minūte ir laiks, atbildē ir laiks viena ar pus minūte, un pēc tam 30 sekundes vēl var uzdot papildu jautājumu, un atbildi var atbild, sniegt arī 30 sekundžu garumā. Pirmais jautātājs ir e, Gaismīčās. Paldies, priekšsādātājs kundze. Labdien, Žaļevs kundze. Mēs šeit nerunājam tikai par naudu. Jūsu atbildības jomā ir jādomā arī par plānošanu, sagatavošanu un par proaktīvu pieeju, paredzot vajadzības. Un šeit jāsaka, ka Eiropas komisijā jau ir sākts veidot plāns, kā jūs iesaistīsieties šī plāna veidošanā, kā jūs iesaistīsiet arī mūsu parlamentu, lai nodrošinātu, ka mēs ne tikai spēsim rēģēt uz jau notikušo, bet būsim proaktīvi dažādu katastrofu novēršanā, gan klimata, gan arī citu katastrofu novēršanā. Žēļevs kundze, lūdzu, vārds atbildē. Atbildēšu ļoti konkrēti. Es tik tiešām esmu ļoti atvērta dialogam ar parlamentu, pilnībā piekrītu jums. Mums ir jābūt proaktīviem, nedrīkstam gaidīt, kad krīze jau izraisās. Jūs jau zināt, ka mūsu tūlītējā ātrās reaģēšanas kapacitāte krīzes gadījumā tiek iedarbināta pēc tam, kad tiek analizētas vajadzības un izvērtētas vajadzības. Tā iekļauj sevī gan civilo aizsardzību, gan arī attīstības palīdzību. Ja šie jautājumi ir vienā komisāra portfelī, mēs varam nodrošināt labāku koordināciju gan starp komandu posteņiem, gan arī uz vietas. Vissvarīgākais ir tas, ka Vajadzību novērtējums arī būs viens, vispār situācijas, steidzamās situācijas izvērtējums būs viens. Es tik tiešām domāju, ka runa nav tikai par naudu, bet arī par to, ka mums ir pavērusies lieliski iespēja stiprināt sadarbību visos līmeņos. Mičelkungs, vai jums ir papildi jautājums? Jā, paldies priekšsādātāja kundze. Es gribētu paturpināt to, ko komisārs kandidāti teica. Jūs teicāt, vai es sapratu jūs pareizi, ka jūs nāksiet pie mums ar plāniem, lai mēs varētu arī iesaistīties krīžu preventīvajā darbībā, Žeļevskundze? Jā, ir labi izmantot iespēju izstrādāt dažādus scenārijus un ne tikai reaģēt uz krīzēm, kas jau sākušās. Tas ir iespējams, to pieļauj patreizējā struktūru. Mums ir ļoti profesionāli ierēģi eko ģenerāldirektorātā. Šis ģenerāldirektorāts var jau iepriekš sagatavot tā saukto aizmirsto krīžu izvērtējumu. Tas savukārt dod mums iespēju labāk plānot, labāk programmēt savu darbību un būt iepriekš sagatavotiem tad mēs varēsim operatīvāk izmantot savā rīcībā esošos līdzekļus. Es teiktu, ka šobrīd mums tiešām ir labākas iespējas apvienot tehniskos jautājumus, tehniskos paņēmienus konkrētās situācijās. Un tāpat laikā arī plānot dažādus scenārijus, kā varētu izvērsties krīzes, piemēram, saistībā ar klimatu pārmaiņām. Paldies! Kašman kungs uzdos nākamo jautājumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Žeļevs kundze jūs zināt, ir bijušas baumas un baumu e, atspēkojumi. Šeit, šajā komitejā, mēs runājam tikai par faktiem. Jūsu interešu deklarācijā, ko jūs parakstījāt saskaņā ar rīcības kodeksu, vai tā ir pilnīga, vai tur nekas nav izlaists, vai ir kaut kas tāds, ko jūs tagad vēlētos mūsu komitejai paskaidrot, vai ir kaut kāds biznesa intereses, ko jūs vēl neesat paspējis deklarēt? Džeļevskons, lūdzu atbildi. Paldies, Kašmankungu, par šo jautājumu. Es jau tagad gribētu pateikt, ka nekad nekomentēju baumas presē. Vai, un arī nekomentēju savu privāto dzīvi. Piekrītu jums, es domāju, ka šodien tiekamies, lai runātu par svarīgiem jautājumiem, par humano palīdzību, par krīžu pārvaldību, par to, kā. Ka sagatavoties labāk nākotnē šajās ļoti svarīgajās jomās. Tāpat arī kā palīdzēt cilvēkiem, kā aiztaupīt viņiem ciešanas vai padarīt tās mazākas. Man šeit nekas nav slēpjams. nav tādu jautājumu, uz kuriem es nevarētu atbildēt šīs eh, cienījumās komitejas priekšā. Es varu jums eh, apgalvot, ka kopš 2007. gada esmu publiska amatpersona, esmu deklarējusi visu to, kas man bija jādeklarē. Un vēl vienā teikumā es varētu pateikt tā, visas baumas, kas ir vērstas pret mani un manu vīru, ir pilnīgi nepamatotas. Es domāju, ka par tām vajadzētu aizmirst un pievērsties šīs uzklausīšanas galvenajam tematam. Vai jums ir papildu jautājums, Kašman kungs? Nē, papildu jautājumu nav. Dod vārdu Gerens kungam, lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšstādājs kundze. Mans jautājums ir par eh, Eiropas Savienības eh, atbildspējām situācijās, kad iejaukties ir uh, nepieciešams jūsu departamentam. Pieņemot, ka šī kapacitāte uh, ir dalību valstīs, jo Eiropas Savienībai kā tādai tās nav, tad jautājums ir um, jāzina, vai šī kapacitāte uh, atbildēt konflikta situācijai vai dabas uh, katastrofu gadījumos un loģistiskās spējas ir pietiekams, kā jūs varēsiet uh, novērst iespējamos trūkums vai deficītus šajā uh, jomā. Lūdzu. Es tā, mm, in no case is enough. Mēs sastopamies ar ļoti grūtu periodu, gan ekonomiskās krīzes dēļ, gan arī finanšu sektoru problēmu dēļ. Un tas viss, protams, jāuzsver ļoti nopietni. Un var kalpot kā cēlonis katastrofām. Šai saistībā var jums teikt, ka šobrīd, kad esam izveidojuši civilās aizsardzības un tās palīdzības e, funkciju kopumu vienu portveļu ietvaros, darīšu visu iespējamo, lai pēc iespējas labāk sagatavotos um, reakcijas ziņā ne tikai šādiem gadījumiem, nodrošinot arī atbilstīgu apmācību, rīcību tā lai varētu izmantot visas kapacitātes, kas iedarš šai portfelī, vienlaicīgi aicinot arī dalību valsts rīkoties daudz aktīvāk, gatavojoties šāda veida notikumiem un dodot savu ieguldījumu Eiropas līmenī. Tā, lai šo pīlāru, šos, šīs funkcijas varam izmantot, lai konsolidētu visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā un tādējādi stiprināt mūsu kapacitāti un labāk sagatavoties iespējamām katastrofām. Follow-up question from Mr. Gerens. Papildi, papildi jautājums no Gerens kunga. Papildi jautājums ir par um, darba sadalījumu starp, uzdevumu sadalījumu starp dalību valstīm. Vai jūs aicināsiet dalību valstis no nu, tādā noteiktā um, līmenī no līdz uh, Uh, tāds salīdzināms uh, sniegums un ieguldījums sniegt, vai jūs uh, plānojat arī finansējumam pievērsties, kas ir domāts katastrofu pārvarēšanai, lai šis, šie izdotie līdzekļi būtu samērojami? Reakcijas katastrofām un krīzēm pirmām kārtām ir nacionālā atbildība Pēc tam, saskaņā ar Stokholmas programmu, mums ir atbildība labāk sagatavoties Eiropas mērogā, sagatavot visus aktīvus, kas ir mūsu rīcībā, reakcijas spēkus un izrādīt solidaritāti dalības, dalību valstīm. Pārskatīšu izmaiņām projektus. Priekšsēdētāji pārtrauc Žēļevs kundzi. Tālāk došu vārdu Argentīnī kundzei. Paldies priekšādatā Žēļas kundze. Jūs teicāt, ka tagad esat kļuvusi par publisku personību, bet jāsaka, šādām personām nevajadzētu būt finansiālā privātā dzīve. Arī viņu, arī viņu ko, vīr, vīriem un sievām ne, ir uzdevuši kolēģi jau šo jautājumu, kāpēc jūs nepieminējāt savā finansiālo interešu deklarācijā to, ka darbojaties kā konsultanti 2008. un 2009. gadā. Tāpat laikā, kad uh, jūsu valsts komercreģistrs uzrāda jūsu uzņēmumu un joprojām jūs atspoguļo kā īpašnieks šajā uzņēmumā. Paldies, ka vēlreiz atkārtojat šo jautājumu. Var jums apliecināt, ka esmu deklarējusi visu, kas man jādeklarē un to apstiprina arī attiecīgās finanšu iestādes ieņēmumu dienests un tā tālāk. Esmu sagatavojis milzīgu mapi ar dažādiem oficiāliem dokumentiem, gan bulgāru valodā, gan angļu valodā. Jo jau biju gaidījusi, ka šāds te jautājums varētu parādīties. Un to provocēja vēstuli, ko nosūtīja mans ungāru kolēģis kolēģi Antonija Parbānovu Eiropas komisijai, bet var jums apliecināt, ka Bulgārijā mums ir attiecīgas iestādes, kas kontrolē šādus jautājumus, arī finanšu iestādes, un viņas ir visas pārbaudījušas, un nav nekādu pretrunu. Līdz ar to man deklarācija par finansiālām interesēm, kā arī par jautājumiem, kas saistīti ar interešu konfliktu, ir pārbaudīta. Uh, To pārbaudīs arī parlaments, tam taču ir paredzēta īpaša komiteja, speciāla komiteja, tieši tā kā jūs šeit strādājat. Un šī komiteja ir pieņēmums lēmumu, ka viss ir kārtībā. Un viss ir kārtībā saskaņā ar Ungārijas Bulgārijas tiesību aktiem, tāpēc paldies vēlreiz par šo jautājumu, varēju precizēt, bet jums ir pieejams šī dokumentu mapa, jūs to vēlties, jūs to varat izstudēt, un man patiešām nav nekā slēpjama par šo konsultāciju uzņēmumu, ko jūs pieminējāt. Šis, jāsaka, ka šis uzņēmums to brīdi nedarbojās, tam nebija nekādas komerces darbības, un to jūs redzat, to apliecina arī attiecīgās finanšu iestādes manā valstī. Paldies. Vai ir papildi jautājums vai sapriekšredē? Jā, priekšredētāji. Eh, ja, Žaļevs kundze, ja jūs jau gaidījāt šo jautājumu, tad būtu bijis daudz vienkāršāk šai komitijai, ja tajās desmit minūtēs, kur jūs teicāt ievadvārds, jūs jau būtu uz to atbildējis. Papildu jautājums bija tāds, vai jūs pārdevāt šo eh, kompāniju, par cik jūs viņu pārdevāt, ja pārdevāt, un ja jūs, to, ja jūs saņemat par to līdzekļus, tad kāpēc šie līdzekļi nav deklarēti? Žaļevs kundze, lūdzu. šī kompānija ir deklarēta. Tā ir deklarēta kā uzņēmums, kā uzņēmums, kas nav veicis komerc darbību, nav bijis aktīvs tirgu. Tas ir ļoti labi redzams dokumentos. Un tā kā tas ir tik svarīgs jautājums, tad gribētu atbildēt uz to pats savā dzimtajā valodā, bet laiks, diemžēl, ir iztecējis, priekšsēdētāji pārtrauc. Labi, priekšā saka, labi, dosim papildus laiku, lai žaļās kundze varētu uz jautājumu atbildēt pat savā valodā. So, I can answer the question? Okay. Uh, бих искала да отговоря uh, на въпрос, uh, понеже... Es labprāt atbildētu šo jautājumu jo jūs man to uzdevāt jau otro reizi. Šie apvainojumi nav pamatoti. Tie nāk no kolēģis Antonijas Parvānovas, kas bija Eiropas parlamenta deputāta un kas savulaik nosūtīja vēstuli Eiropas komisijai. Es labprāt jums parādītu visus oficiālos dokumentus, kas attiecas uz šo jautājumu. Ja vēlties, es varu jums nodot šos dokumentus jūs rīcībā. Un tas būs pavisam ātri, tad es jūs visus nekavēšu un neizklāstīšu šeit detaļas, kas uh, šķērdē mūsu ļoti dārgo laiku šajā uzklausīšanā. Manā valstī Bulgārijā ir valsts iestādes, kas veids finanšu auditu un veids dažādu veidu finanšu kontrolas lai nodrošinātu atbilstību caurskatāmības principiem. Es gribētu jūs aicināt turpināt šīs debates par man piešķirtā vai piedāvātā portfeļa saturu un nevis par citām lietām. Es varu pilnīgi droši apgalvot, ka nekas cits man nav jums strādāms kā vien oficiālie dokumenti, kurus ir publicējušas oficiālās Bulgārijas iestādes. Ik viens, kurš vēlas, var man lūgt šos dokumentus, un ik viens, kurš vēlas vairāk informācijas, var atbraukt uz Bulgāriju, lai redzētu to pilsētu, kurā es dzīvoju un strādāju, iepazīties ar varas iestāžu pārstāvjiem, varbūt pat ar manu vīru, ja jūs vēlaties. Un tādējādi jūs varēsiet pārliecināties par to, ka visā šajā lietā nav nekā slēpta un nelikumīga. Es domāju, ka šobrīd vajadzētu pāriet pie tādiem jautājumiem kā humanā palīdzība, jo ir ļoti daudz cilvēku, kas pasaulē cieš, aiziet bojā, tajā laikā, kad mēs šeit zaudējam laiku, kavējoties pie nepamatotiem apvainojumiem. Vēlreiz gribētu teikt, ka manā darbībā nav nekā pretlikumīga, arī man vīra darbībā nekā nelikumīga nav. Un nav arī nekāda tiesvedības procesa, kas būtu uzsākts attiecībā uz mani vai manu laulāto draugu. Es nezinu, kādēļ jūs uzskatāt, ka šādi jautājumi man būtu jāuzdod. Godētie kolēģi, es gribētu jūs lūgt Šie jautājumi nav būtiskākie šīs dienas debatēs. Paldies! Pāriesim atkal pie jautājumiem un atbildēm. Došu jautājumu, eh, sa, došu laiku jautājumam Zahradila kungam no ECR. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmajā ievadrunā es pieminēju pārtikas krīzes iespējamību. Kominārs, komisārs kandidāts kundze, kāda būs jūsu stratēģija attiecībā uz pārtikas krīzes pārvarēšanu? Kāda ir jūsu iemīļotā stratēģija vai nu tirsniecības liberalizācija, jeb jauna pieeja krīžu risināšanai, jeb varbūt ir kāda cita pieeja? Paldies! Paldies par šo jautājumu! Startautiskajā līmenī. Kā jūs ļoti labi zināt, mēs mēģinām sekot pārtiks konvencijas reformai un ļoti aktīvi iesaistīties tajā. Es uzstāšu, ka Eiropas Savienība ir aktīvi jāpiedalās šajās debatēs. Praktiskajā līmenī mēs esam iesaistījušies jaunu metožu izmantošanā, jaunu pieeju izmantošanā, lai būtu efektīvāki un mūsu rīcība būtu saskaņotāka krīzes kartajā vietā. Gribētu minēt dažus piemērus. Piemēram, mēģinam būt uh, novatoriski, lūkojamies pēc jaunām iespējām un instrumentiem Piedāvājam ne tikai pārtiku, bet arī skaidru naudu, lai cilvēki varētu pārdot savus saržotos lauksaimniecības produktus, tad, ja mēs vēlamies aizsargāt vietējais ražotājs. Kopumā varētu teikt, ka mēs vēlamies būt izdomas bagātāki, novatoriskāki, gribam izmantot dažādas metodas, kas citu citu papildina. Tas mums ļaus novērst pārtiks krīzi. Paldies, vai papildi jautājums Zahradilkungam? Priekšētais kundze, man ir jautājums par procedūru. Nē, lūdzu, uzdodiet papildi jautājumu. Papildi jautājumu nav. Tad dod vārdu Cimers kundze. Frau Jeleva. Jelevas kundze. Es gribēju izteikties par reglamentu iedrīkst. Jā, lūdzu. Mēs šeit vērojam debates, kurās, manuprāt, būtu nepieciešama lielāka caurskatāmība. Eiropas parlamenta deputāte Parvānova tika pieminēta kā persona, kas ir uzsākusi ap, dažādu apma, apvainojumu kampaņu attiecībā uz Žēļevs kundzes godīgumu. Es domāju, ka būtu piemēroti dot vārdu par Vanovs kundzei. Viņa ir Eiropas parlamenta deputāte, un es, būtu, es domāju, ka būtu vietā ļaut viņai izteikties. Priekšsēdētāji, es domāju, ka tā ir ļoti laba doma, labs ieteikums. Es kā komisijas priekš, komitejas priekšsēdētāja dodu jums vārdu par Vanovs kundzi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Chair, because... Priekšsēdētājs kundze, tā kā tik pieminēts mans vārds, uh, ehm, tik teikts, ka es informēju Eiropas komisiju. Tādēļ es gribētu teikt sekojošo. Mani lūdza sniegt informāciju par kādu paziņojumu. Tas, ko Žeļevs kundze teica, diemžēl nav taisnība. Ja mēs skatāmies uz to oficiālo biogrāfiju un profilu, ko viņa ir iesniegusi šai komitejai un šim parlamentam, tad tur ir rakstīts viņas oficiālajā biogrāfijā, ka laika posmā no 2001. līdz 2003. gadam viņai ir bijis sakars ar šo kompāniju. Pēc tam laika posmā no 2006. līdz 2007. gadam arī dzen viņai ir bijuši sakari ar šo uzņēmumu, bet tas neatbilst patiesībai. Jo Žaļevs kundze bija uzņēmuma vadītāja kopš 2006. gada 14. jūnija līdz 2009. gada 9. aprīlim. Bulgārijā ir likumdošana, kas saka, ka šādos gadījumos ir neatbilstība ar noteikumiem. Vai nu Bulgārijas parlamenta deputāts vai Eiropas parlamenta deputāts nevar būt vienlaikus uzņēmuma menedžers. Bez tam šis uzņēmums šobrīd ir pārdots, bet patiesībā viņš nav pārdots, viņš ir pa, nosaukts citā vārdā, 60% akciju joprojām pieder Žeļevs kundzei. Uh, Tā ir oficiālā informācija, ko mēs saņēmām. Šo informāciju analizēja juristi. Es redzēju, ka Financial Times šodien arī ir publicēts raksts, kurā ir analizēti šie dati. Līdz ar to tie ir publiski pieejami visiem. Es nedomāju, ka es personiski šajā lietā esmu izdarījis kaut ko nepareizi. Es vienkārši sniedzu informāciju Eiropas komisijai, lai izvairītos no kļūmēm nākotnē. Paldies! Paldies par Vānos kundzei! You have the floor to answer this. Želevs kundze, jūs varat uh, atbildēt uz šo vērojumu. Ja es pareizi jūs sapratu, tad šeit mēs nerunājam vairs par baumām, mēs runājam par oficiāliem dokumentiem. Izrādās, ka komisāra kandidātes interešu deklarācija neatbilst uh, patiesībai un neatbilst Bulgārijas likumiem. Žaļavas kundze, es jums dodu tikpat daudz laika, cik laika bija nepieciešams par Vānovas kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ne par Vānovas kundzi, ne es neesam juristas. Līdz ar to es atkārtošu un es uzstāju, ka Tas dosie, ko es esmu sagatavojis, iekļauj sevi visus nepieciešamos dokumentus. Šī dokumentācija pilnībā saskan ar Bulgārijas likumdošanu. Es ceru, ka šī komiteja turpinās uzklausīšanā debatēt par tām problēmām, kas mūs vieno. Gribētu aicināt Es gribu aicināt savus līdzstrādniekus jums izdalīt dokumentus, lai jūs paši varētu pārliecināties. Uzņēmums, par kuru ir runa, kas tika pieminēts vairāk kārt, šobrīd vairs nedarbojas, jau sen tas ir pārtraucis savu darbību. Saskaņā ar Bulgārijas likumdošanu viss ir deklarēts tā, kā pienāks. To es varu arī dokumentāli pierādīt. Es nedomāju, ka man daudzkārt tas vēl būtu jāatkārto. Es nezinu, kāda ir parastā prakse, kas tiek izmantot šeit šajā komitejā. Nezinu, vai šādu deklarācijas ir obligāti jāiesniedz. E, bet es labprāt to iesniegtu jums. Dokumenti ir manā rīcībā. Ja es būtu pārkāpus likumdošanu, tad Bulgārijas varas iestādes to noteikti būtu konstatējušas. Un arī būtu publiskojuši šo informāciju. Vēlreiz gribētu apgalvot, ka finanšu iestādes un tiesas manā valstī strādā ļoti labi. Mums ir visas nepieciešamās institūcijas un valsts struktūras, kas var apliecināt dokumentu autentiskumu. Bulgārijas parlamentā ir parlamentārā komiteja, kas ir līdzīga jūsu komitejai. Man šķiet, ka šodien mēs esam tikušies tādēļ, lai es varētu izklāstīt savu skatījumu uz humanās palīdzības jomu. Bulgārijas parlamentārā komiteja, kā jau es teicu, ir uh, e, deklarējis oficiāli, ka nav bijis nekāds inferen, uh, e, interešu konflikts. Lielas paldies! Mēs aicināsim komisiju iesniegt mums uh, Želevs kundzes finanšu failu visā pilnībā, tā lai šī komiteja varētu to izpētīt. Priekšsēdēs kundze, man ir jautājums par reglamentu. Auditoru uzdevums ir būt par sargsuni. Es domāju, ka šo te nostāju mēs arī varētu ņemt vērā. Žeļevs kundze ir izteikusi savu paziņojumu. Es domāju, ka Mums tik tiešām vajadzētu turpināt eh, pētīt viņas zināšanas humanās palīdzības jomā. Ja pēc šīs sēdes izpētot dokumentus mēs redzēsim, ka dokumentācija nav kārtībā, tad mēs varēsim risināt šo problēmu. Taču man tiešām šķiet, ka procedūra ir iegājusi tādā nevēlamā gultnē. Bez tam es arī uzskatu, ka ir gluži nevietā izsniegt dokumentus sēdes vidē, priekšsēdētājs kundze. Uh, ja ir kādas problēmas ar komisārs kandidāts teikto, mēs to varam risināt vēlāk, pēc tam mūsu sēdēs, un tas mums nav jādara uzklausīšanas vidū. Paldies! Mais, ouais, c'est, c'est, elle est pas là. Mad, non. non. Oui, c'est ça. Nous passons maintenant à l'audition. Dāmas un kungi, tagad aicināšu izteikties deputāts no asociētajām komitejām. No? No. Pardon. Pardon. Pardon. Bon. Bon. Bon. You have a point of order? Vai jums ir jautājums par reglamentu? Man ir jautājums par eh, reglamentu. Šeit tiek eh, izdalīti dokumenti eh, vācu un bulgāru valodā, kas nav iztulkoti, un tikai daļai deputāti. Un es domāju, ka tas ir neiespējami. Uh, Uh, uzklausīšanas laikā izplatīt neiztulkotus uh, dokumentus. Tas rada nepareizu viedokli. Es lūdzu, lai tie dokumenti, uh, kas ir izdalīti, tiktu atkal savākti un šī darbība tiktu pārtraukta. Es eh, domāju, ka šis, šī prasība ir pamatota. Eh, zāliņiem lūdzu jāsavāc tikko izdalītie dokumenti. Tagad uh, vārds Cimers kundzei, un mēs atgriežamies uh, pie mūsu jautājumu atbilžu laika. Jums ir 45 uh, minūtes, saka priekšsādātāja, acīmredzot domājot sekundes. sekundes. Cimers kundze. Paldies priekšsēdētājs kundze. Man ir vesela kārta uh, profesionāla jautājuma uh, Želevs kundzei par uh, darba pienākumiem, kurus tā varētu veikt. Bet uh, šeit man pašai jākonstatē, ka es nevaru nodalīt uh, lietas. Šis jautājums pēc caurskatāmības mūsu komitejā lēma pieņemšanas spēja mums kā deputātiem priekšlikums un jā, ieteikumu parlamentu priekšsādātājiem dot. Es domāju, ka tas ir apdraudēts, un tādēļ es atsaucu manu jautājumu. Un es gribētu uzsvērt, ka vispirms jānoskaidro tie jautājumi, kas ir, un tie pārmetumi, kas ir izteikti pret viņu. Mums vajadzētu pārtraukt uh, uzklausīšanu, līdz atjaunosies normāla atmosfēra, un mēs varētu iztaujāt uh, Želepskundzi. Bon, uh, il me semble, ka... Man liekas, uh, ka mēs visu laiku atgriežamies pie viena un tā paša jautājuma. Un, uh, varbūt, ka šo jautājumu tagad vajadzētu izskatīt koordinātoriem, un mēs varētu turpināt ar tehniskajiem jautājumiem. Cimers kundze, vai jūs vēlties uzdot tehnisku jautājumu? Bon. Claire, est arrivée. Ah. Uh, äh, jā, tu, ich möchte aber eine Jā, bet es gribu um, to uzdot atmosfērā, kad var saprātīgi atbildēt uz jautājumu satirisku. Es ļoti labprāt uh, gribu no nākotnes komisārs zināt, kā viņa um, rīkosies uh, situācijās un situācijā. Uh, kad klimata pārmaiņas izraisa aizvien biežākas klimata katastrofas un ir jautājums par profilaks vai prevenciju. Uh, vai vismaz seku mazinājums būs um, nākošās komisāras darbības laikā, un lai šo jautājumu finansējumam viņa vēlētos radīt atsevišķu tādu um, tā kā budžeta līniju Eiropas Savienības finansējumā. Žilevs kundze vārds. Paldies, Cimers kundze, par šo jautājumu. Es a, atceros arī par ļoti veiksmīgo a, sadarbību ar jums kopā sociālo lietu komitejā, manas darbības laikā, kad biju deputāta šeit, un es gribētu teikt, ka jautājums, a, ko jūs tagad uzdodat, ir ļoti nozīmīgs. Jūsu ievadvārdos jūs. Uh, Arī teicāt, ka ar Eiropas mm, Centrālā banka un Eiropas Investīcija banku vajadzētu sadarboties, radot instrumentus, lai tie būtu izmantojami klimata pārmaiņu sekmazināšanai. Jūs zinat, ka pat laban situācija ir ļoti sarežģīta. Mēs varam to darīt pat laban tā, ka izmantojam un mainam instrumentu. Un es domāju, ka Tas būs arī mūsu uh, uzdevuma lokā, un es patiesi ļoti paļaujos uz to, ka parlaments izteiks ierosinājumus, un sadarbība būs veiksmi um, iespējama, lai mēs varētu jaunas iespējas arī no dalību valstīm, un kādēļ ne uh, arī no šādām institūcijām, kuras jūs pieminējāt, piemēram, Eiropas investīciju banku izmantot, lai mēs iegūtu naudu tieši uh, mūsu budžetam, mūsu, mūsu budžetam, ko mēs izmantojam humanās palīdzības sniegšanai. Bet pat labam tas ir tikai ierobežotā mērā iespējams, to jūs arī zinat, bet mēs varam izvērtēt citas iespējas, citu starp arī likumdošanas bāzes izmaiņas, lai darbs būtu ātrāks, raitāks un e, efektīvāks. Eski madam Nikola Sinclair. Vai uh, Nikola Sinklērs kundze ir ieradusies? Nē, tā tas nav. Šajā gadījumā tad uh, es dodu vārdu uh, iesaistītajām komitejām. Tā ir vīdes komiteja, uh, to pārstāv Skila Kakis kungs. Here, here. Žēļies kundze, esmu šeit, šajā pusē. Dabas katastrofas ir sāsinājušās pēdējo gadu laikā un pilnīgi noteikti tā tas arī turpināsies klimata pārmaiņu dēļ, tieši tā kā jūs teicāt. Pastāv tādas jomas, kā piemēram mežugunsgrēki Dienvidē Eiropā, piemēram manā reģionā, kur situācija mēdz tiešām pasliktināties gadu no gada. Ko jūs domājat darīt? lai palī, izveidotu mehānismu, kas civilās aizsardzības uh, me, uh, instruments varētu pātrināt, padarīt efektīvāks, tīpaši tādos gadījumos, šādās katastrofās, kas atkārtojas vasar no vasaras. Žēļevs kundze, lūdzu, jums vārds atbildē. Paldies par šo jautājumu, jā, ir ārkārtīgi svarīgs. Šis jautājums ļoti labi atceros mežu ugunsgrākus savā valstī un arī kaimiņu valstī Grieķijā. Pilnīgi noteikti vienmēr būs gadījumi, kad šie ugunsgrēki būs aktuāli, no tā nevaram izvairīties. Un šajā saistībā gribēju jums apsolīt, ka saskaņā ar Stokholmas programmu ir ļoti daudz ko, lietu, ko, ko varam darīt, lai uzlabotu savu rēģēšanas kapacitāti, lai padarītu mūsu darbu efektīvāku. Un lai varētu vairāk īstenot šo solidaritātes principu dzīvē. Gribēju uzsvērt, ka mūsu rīcībā šobrīd ir izmēģinājuma projekts, tas tiks izpētīts, tiks eh, apkopot informāciju, šobrīd tiek izmantoti divi ugunsdzēšamie eh, lidaparāti, tie īpaši piemērot mežu ugunsgrēku dzēšanas gadījumiem, tātad tas ir izmēģinājuma projekts, un tad atkarībā no rezultātiem varēsim rīkoties tālāk. Tepat laikā mums jādod lielāks iespējas dalību valstīm uh, izstrādājot kartes, izstrādājot ceļu kartes, analītisko darbu, tā lai mēs varētu kopumā gūt skaidru priekšstatu par to, kāda aktīva ir mūsu rīcībā, tajos gadījumos, ja nākas saskaties ar mežugunsgrēkiem. Kopumā, vispārīgi runājot, var teikt, ka mums ir jāstiprina sadarbība starp dalību valstīm un arī starp dalību valstīm un komisiju, un esmu pilnīgi noteikti gatava to darīt pilnos apmēros ejot vēl stoli tālāk, spēcinot šīs kapacitātes. Priekšsēdētāja pārtrauc runātāja, tālāk papildi jautājums. Nu, pāris vārdos. Iepriekšējais komisārs teica, ka šis izmēģinājuma projekts piedāvā strauju reakciju kas citādi nebūtu bijis iespējama. Tātad, vai jūsuprāt, vajadzētu šo izmaiņām projektu izvērst, jeb vienkārši pārskatīt? Žēļevs kundze, lūdzu. Es domāju, ka mums vajadzētu nogaidīt līdz izskatīšanai, rezultātu izvērtēšanai, un tad pēc tam jāsaka, es paļaujos uz jums, uz jūsu komiteju, kā arī uz citu komiteju darbu, kā piemēram vidas komitejas darbu, lai mēs varētu nonākt pie šī skaidrā kopskata par to, vai nepieciešams pārskatīt šo jomu. Domāju, ka Stokholmas programma un ļoti daudz paziņojumi ir bijuši izstrādāti, jo arī parlaments to ir izstrādījis. Doma tur ir ļoti skaidra. Atkal runātā tiek pārtraukta. Tālāk sāksim otro jautājumu raundu. Un vispirms došu vārdu Kačmareka kungam. Viņa pirmais jautājums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kandidāts kundze. 2007. gadā Eiropas parlaments un komisija pieņēma Eiropas konsensusu par humāno palīdzību. Gadu vēlāk, pamatojoties uz šo konsensu, tika izstrādāts rīcības plāns. Jūs runājat par savām prioritātēm, bet vai ir arī tāda elementa šajā rīcības plānā, kas būtu īpaši svaigi jūsu humanās palīdzības sniegšanas portfeļa ietvaros? Žaļevs kundze lūdzu. Jā. Protams, Pirmām kārtām rīcības plāns ir jāpārskata, jāpārbauda, jāsaka, līdz šim tas darbojas ļoti efektīvi, ir 42 pasākumi, kas darbojas tā ietvaros, tie ir īstenoti jau, vai vismaz ir īstenošanas procesā, stadijā, bet es domāju, ka ir pilnīgi skaidra vēsts no manas puses, un tā ir šāda, ka šis konsens ir ļoti labs eh, pasākums, tas ļoti labi tika sagatavots politiski To parakstīja visas trīs Eiropas iestādes, bet tajā pašā laikā, protams, vēl ir papildus iespējas uzlabot situāciju. Un tā arī būs tā eh, prioritāte starptautisko tiesību respektu ievērošana, piemēram, civilās aizsardzības un militārās aizsardzības saiknes, tāpat arī humanās palīdzības uh, ietekme, jeb respektīvi klimata pārmaiņu ietekme uz humanās palīdzības sniegšanu, un domāju, ka mēs kopīgā darbā pilnīgi noteikti varam gūt uzlabojumus virknē šo jomu. Pap, vēl viens jaut, papildi jautājums. Tālāk došu vārdu Bermana kungam. Lielas paldies priekšādātē. Lai arī jūtos diezgan ne, nu, neapmierināts ar atbildēm, ko jūs devāt saistībā ar pārskatāmību, un pārskatāmība, protams, ir daļa no jūsu kompetences. Gribu uzdot jums tehniski raksturu jautājumu. Jūsuprāt, uh, kā, kāda ir Eiropas Savienības loma humanās, humāno krīžu gadījumā? Āfrikas rietumos. Žaļies kundze, jums iespēja dot atbildi. Es atvainojos īsti nesaklausīju jautājumu noslēgumu pēdējos eh, jautājumu vārdus. Kāds jūs viedoklis par Eiropas Savienības lomu humanās krīzes atrisināšanā, kas saistīts ar ar Adenas līci. Mums jābūt ļoti aktīviem. Humanā palīdzība. Jāsniedz pamatojoties uz vajadzībām, uz nepieciešamību. Mums, jā, mums ir jābūt šeit uz vietas Mums ir ļoti labi profesionāli kvalificēti eksperti, kas gatavi uz vietas darboties, un ja man parlaments apstiprinās šajā amatā, tad es pati savām acīm gribētu redzēt, kā tad situācija ir e, gan šeit, gan arī citur uz vietas. Un varu jums apliecināt, ka ļoti daudz situāciju gadījumā esmu gatava apmeklēt attiecīgās vietas valsts un redzēt, kā tas tīri operatīvi norisinās un kā tas darbojas. Papildus jautājums. Tāda valsts kā Somālija, jā, tāda valsts kā Somālija ir ļoti grūti saglabāt neutralitāti humanās palīdzības sniegšanā. Ko jūs grasties darīt lietas labā? Daudzās valstīs ir grūti saglabāt šo neutralitātu un objektivitāti, kā arī neatkarību nenoliedzam, bet tā tomēr ir mūsu mērķi un tie ir mūsu humanās palīdzības sniegšanas principi. Tāpēc ir vajadzīgs šis humanais konsens, un to kopējā humanā sabiedrība ļoti labi uztver. Tādās valstīs kā Somālija un daudz kur citur, kā jau teicu, centīšos atkārtot, centīšos ar visiem līdzekļiem pārliecināt vietējās varas iestādes, dot mums iespēju dot piekļuvi, lai sniegtu neatkarīgu humāno palīdzību. La parole est à monsieur. Tālāk došu vārdu Gērens kungam. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdājs kundze. Eiropas uh, Savienība ir uh, lielākais humanās palīdzības sniedzējs globālā uh, līmenī. Mm, Tas nosaka arī tādu īpašu atbildību un arī a, apvienoto nāciju organizācijas īpašu iesaisti. Es gribētu jautāt, vai jūs dosiet tādus jaunus impulsus, lai a, reformētu no vienas puses ANO sistēmu un no otras puses, vai jūs vērtējat. A, um, humānā situācija nosaukošos noteikumus adaptētus mūsu uh, dienu situācijai. Želevs kundze, jums vārds. Paldies. ANO un citas startautiskās organizācijas, kā OČA, arī ir ļoti būtiski mūsu tīkla dalībnieki, kas sniedz humano palīdzību dažādos reģionos. Ir arī citas nevalstiskās organizācijas un starptautiskais sarkanais krusts un starptautiskas asociācijas un organizācijas, kas iesaistās šajā tīklā. Ir ļoti svarīgi sekot tam, kā notiek no reformas. Jums ir pilnīgi taisnība, es jums šajā jautājumā piekrītu. Es negatavošu politisku priekšlikumu šajā jautājumā, jo mēs varam uzturēt labu dialogu ar, OE, ar ANO un palīdzēt, mēģināt palīdzēt viņiem veicināt koordināciju. Tikai kā novērotāji un pal kā palīgi. Tanīpat laikā mums tagad manā portfelī parādās jauna iespēja. Uh, Eh, un šeit es runāju par starptautiskās sadarbības sadaļu, proti Eiropas komisija varēs aktīvāk iesaistīties šajās reformās kopā ar uh, eh, Ketrīnu Eštonu un ar Releks komisāriem. Eh, mēs uh, darīsim visu, lai ANO reforma būtu efektīva. Vai jums ir papildu jautājums, Gerens kungs? Es gribētu ieteikt sekojošo. No šī brīža mēs neuzdosim vairs papildu jautājumus, jo esam iekavējuši laiku. Katrs deputāts uzdos tikai vienu jautājumu. Tātad divas minūtes ar pusi būs katram jautājumam ar atbildi. Aicināšu jautājumu uzdot. Seržants kundzei. Želevs kundze, es esmu atnākusi labi sagatavojusies. Es neuzdodu jautājumus par Bulgārijas likumdošanu. Es uzdodu jautājumus par tiem standartiem, kas mums šeit Eiropas parlamentā ir jāievēro. Mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Man rokā šeit ir dokuments par Global Consultant un par Outgospā. Tur ir jūsu vārds apakšā. Vai jūs pārdevāt Global Consult, vai vārds tika nomainīts tikai, un vai jūs joprojām esat vienas no šiem uzņēmumiem īpašniece? Priekšādātāji, mēs nolēmām, ka šos jautājumus risinās koordinātori savā sēdē. Es domāju, ka mēs neatgriezīsimies pie šiem jautājumiem. Priekšsēdētājs kundze, es saprotu, ka Želevs kundze nav sagatavojusies šiem jautājumiem, bet viņai būtu bijis jāsagatavojas. Viņa teica, ka viņa pat gādīšos jautājumus. Es gan esmu sagatavojusies, man ir arī jautājumi par humano palīdzību, taču es neesmu saņēmusi nekādas atbildes. Komisārs kandidāte nav sagatavojusies, un viņas dēļ es tagad nedrīkst uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Man liekas, ka tas ir ļoti dīvains veids, kā mēs cenšamies panākt caurskatāmību. Tādēļ es uzstāju. Es gribu, lai Žēļevs kundze atbild uz manu precīzo faktisko jautājumu. Paldies! Šī ir pēdējā reize, kad mēs šajā uzklausīšanā runājam par šo tēmu. Žēļevs kundze, lūdzu atbildiet uz jautājumu. Paldies! Es neesmu Global Consult īpašniece neesmu pat arī otrā uzņēmuma īpašniece. Neesmu un viss. Es nezinu, kur jūs ņēmāt šo informāciju. Lūdzu, esiet tik lēpni. Vēlreiz izpētiet Bulgārijas uzņēmumu reģistru. Brauksim uz Bulgāriju kopā un darīsim to kopā. Es jūs varu uzaicināt. Mēs tad varēsim izpētīt visus uzņēmumu reģistrus, ja jūs vēlaties. Es jums palīdzēšu palīdzējuši aizbraukt uz manu pilsētu, uz Burgos, kur šis reģistrs glabājas. Es ceru, ka šis reģistrs būs ļoti augstā līmenī, caurskatāms, jums pieejams, tāpat arī pieejams ikvienam citam šajā tāpā. Vēl pēdējo reizi es varu paskaidrot, ka es neesmu šī uzņēmuma īpašniece. Nesmu arī jūsu otrā nosauktā uzņēmuma īpašniece. Es pat nezinu, kā tas saucas. Vai jūs brauksiet ar mani uz Bulgāriju? Jūs esat saņēmusi oficiālu ielūgumu. Turpināsim uzklausīšanu. Tagad došu vārdu Zahradilkungam. 45 minu, sekundes jautājumam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es atgriezīšos pie humanās palīdzības. Ir e, viena ļoti laba nodaļa Eiropas komisijā, tā ir lieliski strādājoša nodaļa. To, tā saucas humanās palīdzības nodaļa. ECHO sadarbība tiek veidot šajā nodaļā. Uh, Vai jums ir kādi konkrēti plāni, kā vēl vairāk padarīt šīs nodaļas darbību par efektīvu un eh, kā uzlabot ilgtermiņu plānošanu, kā piemēram uzkrāt krīzes gadījumos lietojams pārtiks krājums visā pasaulē? Žaļās kundze, lūdzu atbildiet. Paldies! Es esmu gatava sadarboties ar visiem dienestiem, kas būs manā rīcībā komisijā, jo šis jautājums ir ļoti svarīgs. Lielākā daļa no mūsu darba ir operatīvā darbība. Mēs sniedzam konkrētu palīdzību un atvieglojam cilvēku ciešanas. Dažādās vietās visā pasaulē koordinācija dažādu dienestu vidū ir ļoti svarīga. Es gribētu, lai šī sadarbība un koordinācija būtu labāka, lai būtu labāks dialogs starp dažādām struktūrām. Ja runājam par ilgtermiņu sagatavošanos, tad tā ir ļoti svarīga, lai mēs būtu labāk sagatavoti krīzēm. Es jau pieminēju savu vēlmi sagatavot scenārijus krīžu norisei jau pirms šo krīžu izraisīšanās. Striflers kundze uzdos nākamo jautājumu. Žēlēs uh, kundze, uh, lai uh, nejauktu jūsu lomu un humānās palīdzības sliedzējas un militāri iesaistītās personas krīzēs, uh, Vai būs skaidri kritēriji par šo aktieru darbību konkrētajās vietās un arī Oslo mērķi vai tiks uh, ievēroti un vai būs ievērota neutralitāte? Uh, neatkarību un ko jūs darīsiet, lai šajā ļoti būtiskajā jomā virzītos uz priekšu konkrēti Afganistānā, kā jūs turpināsiet dialogu ar militāri iesaistītajiem un arī ar politiķiem, lai labāk īstenot humanās palīdzības sniegšanas darbības. Paldies! Vārds Želevs kundzei. Paldies par šo konkrēto jautājumu, jo tajā izskanēja ļoti svarīgs, svarīga problēma. Tā ir viena no manām prioritārajām problēmām, proti attiecības starp humanās palīdzības sniedzējiem un militāriem bruņotajiem spēkiem. Ir ļoti būtiski izvairīties no mandātu pārklāšanās starp šiem abiem dažādiem spēkiem, humāno un militāro. Jūs pieminējāt Afganistānu. Tas ir ļoti svarīgs piemērs, to, to mēs esam izmantojuši kā sliktu piemēru, kur neatkarības princips netika pilnībā ievērots. Taču mums ir arī citi piemēri, kas ir labāki. Ir parauga prakses piemērs čādā, piemēram. Es domāju stiprināt dialogu pirmkārt starp Eiropas Savienības militāriem spēkiem un Eiropas komisiju. Tāpat vēlos iesaistīt ārlietu ministrus un aizsardzības ministrus. Es vēlos, lai loma un mandāts šiem te dažādiem spēkiem tiktu ļoti skaidri definēts. Es gribētu, lai tiktu izstrādāt arī dažādi potenciālie scenāriji pirms tiek pieņemti politiskie lēmumi par militāro darbību. Paldies! Nebija uh, citu jautājumu. Tātad pievērsīsimies tagad ārlietu komitejai, iesaistītajai komitejai, to pārstāv paskūkungs, lūdzu. Well, thank you very much. So our... Paldies! mūsu diskusijas un veselais saprāts norāda uz to, ka jūsu darbam ir tikai trīs pieejas, it īpaši katastrofu risināšanā un humanā palīdzībā ir preventīvā, reaktīvā un e, kombinētā darbība. Kā jūs esat paredzējis kombinēt preventīvo un reaktīvo aspektu? Paldies! Želievs kundze, lūdzu atbildiet! Uh, Mēs uh, vēlamies panākt integrēto pieeju, kur visi šie trīs elementi tiktu iekļauti. Tas ir ļoti būtiski. Tas tika pieminēts jau vairāk kārt uh, šodien debatēs. Mums ir jābūt proaktīviem. Ir jāizmanto, piemēram, uh, katastrofu riska novēršana. Tas ir trešais humanās palīdzības pīlārs. Tajā ir dažādi elementi, kas ir sastopami arī preventīvajā pīlārā. Mēs varam tos attīstīt, mēģināt darīt tā, lai mums būtu ne tikai ātrās rēģēšanas iespējas, bet arī vairāk preventīvās darbības, apmācības, dažādi, dažādi manevri un dažādas, eh, dažādi mācību pasākumi. Iesaistīsim vairāk struktūras un informēsim tās. Mēs mēģināsim analizēt jau iepriekš potenciālos krīžu scenārijus. Es domāju, ka tā ir mūsu atbildības joma un mums arī ir kapacitāte šī uzdevuma veikšanai. Es redzu arī papildus vērtību šādai pieejai, kad mēs kombinējam uh, eh, humāno palīdzību un krīzes risināšanas pieeju. Vai jums ir papildu jautājums? Nē, papildu jautājumu nav. Tālāk pāriesim pie nākamās sadaļas sešu minūšu turpinājums, bet es neesmu saņēmusi no politiskajām grupām nekādus pieteikumus. Tas nozīmē, ka mēs izlaižam šo punktu un pārējam pie trīs ar pus minūšu jautājumiem un atbildēm, ko uzdos deputātu un atbildēs Želevs kundze. Tas nozīmē, ka jūs drīkstēsiet atkal uzdot papildu jautājumu. Kretu kundze, lūdzu. Jā, paldies. Es gribētu atgriezties pie jautājuma, ko uzdeva mūsu grupa vidas komitejā. Jautājums bija par mežugunsgrēkiem Dienvidē Eiropā. Bet eh, bez tam jāņem vērā arī pārrobežu plūdi. Atbildi mēs daļai saņemam jūs ievadrunā, kurā jūs teicāt, ka atbalstīsiet jaunu Eiropas struktūras izveidi civilai aizsardzībai. Kā jūs domājat pārliecināt komisiju un dalību valstis, lai tiktu piešķirts finansējums šai jaunajai eh, civilās aizsardzības struktūrai? Mums jau šobrīd ir ļoti grūti turēt tos solījumus, ko esam snieguši nabadzīgākajām valstīm finansējuma ziņā. Lūdzu, vārds atbildē. Paldies par šo jautājumu. Tas ir ļoti interesants jautājums. Debats kopš 2006. gada norisinās labi. Es jau pieminēju, ka mēs tik tiešām esam sākuši labu projektu, pateicoties parlamentam un tām e, ļoti auglīgajām debatēm, kas ir vienmēr bijušas par šo jautājumu. Mēs varam stiprināt dialogu un sadarbību starp dalību valstīm un palīdzēt tām būt labāk sagatavotām šādiem pārrobežu krīžu gadījumiem. Jā, veic analītiskais darbs, jāsagatavo saraksti, kuros būtu pieminēti visi tie instrumenti, kas ir dalību valstu rīcībā, proti visas tās materiālās lietas, ko mēs varētu izmantot krīžu situācijas noregulēšanai. Es jau pieminēju divas lidmašīnas, ugunsdzēsē lidmašīnas, kas tika izmantotas pagājušo vasaru mežugunsgrēku dzēšanai. Tā bija ļoti laba, nodrīga pieredze. Mums ir jābūt, jārunā ļoti skaidri un nepārprotam valoda attiecībā uz tiem resursiem, kas ir mūsu rīcībā. Tātad, kad būsim apzinājuši, cik resursi mums šobrīd ir, tad varēsim aicināt palielināt šo resursu apjomu. Mēs zinām, ka šobrīd ir sarežģīta ekonomiskā situācija, un šobrīd mēs nevaram saņemt lielāku finansējumu, lai izveidotu šo te jaunu aģentūru. Kretu kundze, vai jums ir papildi jautājums? Es jums uzdevu jautājumu par struktūru, kura neeksistē. Vai jūs kā komisāra esat par šo, te, šīs te iestādes izveidošanu? Jā, jums ir pilnīgi taisnība, šī struktūra neeksistē, tikai pilotu projekts. Mēs mēģinām izvērtēt to, vai būtu iespējams šādu struktūru izveidot. Šīs pilotprojekts tiks izvērtēts, Eiropas parlaments tiks uh, aicināts izteikt savu viedokli. Tāpat laikā mums ir jābūt realistiem. Mums ir jāzina, ka civilās aizsardzības jautājums pirmkārt ir dalību valstu atbildības jomā. Paldies! Lui Mišēls uzdos nākamo jautājumu. Paldies! Um, Izvirzītā komisāra amata kandidāte, kādus interesantus um, instrumentus jūs piedāvāsiet, lai kāpinātu citu uh, respektu attiecībā uz humanās palīdzības sniedzējiem. Tas dažkārt tiek apšaudīts, lai arī Eiropai ir politiska kapacitāte reaģēt, vai arī nu, vienkārši mm, atteikties no tā. Kādus instrumentus jūs redzat uh, starp šī respekta veicināšanu un arī starp šo kompetenci starptautiskā līmenī? Un otrkārt, es uh, saprotu, ka jūs vēlaties uh, cieši sadarboties ar um, no aģentūrām. Un uh, Kā jūs to darīsiet, nesamazinot uh, komisijas lomu līdz tādam līmenim, ka nu, mēs paliekam vienkārši tāds tā kā naudas izdalīšanas uh, kase un ir nepieciešama redzamība un pārskatāmība? Thank you, Mr. Mich uh, Michel. Paldies. Mišēla kungs, ka pieminējāt šo ļoti svarīgo jautājumu par starptautisko humanās palīdzības sniegšanas likumdošanu. Jūs labāk par mani zināt, ka instrumenti atsevišķos gadījumos ir tādi, ka nevaram izmantot citus līdzekļus un nevar izmantot citus instrumentus kā vien diplomātiju. Un iespējas pārliecināt vietējās varas iestā, iestā, iestādes nodrošinātu piekļuvi humanās palīdzības sniedzējiem, bet no minētajiem instrumentiem tīri diezgan tādā nedis, ne, netradicionālā kārtā daudzkārt daudz, daudz tiek izmantot stabilitātes instruments, un ir arī citi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Mēs varam izmantot arī visus starptautiskos fórumus lai nodrošinātu labāku respektu pret cilvēktiesībām un cilvēktiesības regulējošiem tiesību akti. Bet neskatoties uz to, starptautiskās tiesību normas ir ārkārtīgi svarīgas, un tās jāievar arī tāpēc, lai nodrošinātu drošas apstākļus cilvēku humanās palīdzības sniedzējiem humano misiju ietvaros. Un visbeidzot, mums jānodrošina mūsu rīcības efektivitāte. Tāpēc gribētu teikt, ka atbalstīšu jautājumu. Vai jums ir papildi jautājums, vaicā priekšsādātāji? Tālāk došu vārdu Levins kundzei. Lūdzu. Paldies. Ja, Žēļevs kundze. Kā jūs plānojat veiksmīgi īstenot Eiropas Savienības stratēģiju riska samazināšanai attīstības valstī, ja nav piešķirt nekādi jauni līdzekļi, lai šo stratēģiju atbalstītu? klimata pārmaiņas ir radījis cilvēks? Kādus konkrētus pasākumus jūs kā komisāri grasies īstenot, lai stiprinātu starptautisko sabiedrību attīstības valstīs un lai palīdzētu novērst tur katastrofas jau pašās tos cēloņos un saknēs? Un te es īpaši domāju, piemēram, par nelegālo mežu izciršanu šo, pro šo problēmu. Žaļevs kundz lūdzu jums vārds atbildē. Paldies! Klimata pārmaiņas ir radījis cilvēks Es gribētu teikt, šeit nav nekāds konkrēts humanās palīdzības sniegšanas uzdevums. Tāda te nav, jo jūs, kā pareizi jau teicāt, mums nav papildus līdzekļu šādu jautājumu risināšanai. Ko mēs varam darīt, ir mēs varam celt zin, apzināšanos par šo jautājumu, informācijas kampaņu īstenot politiskā līmenī, politiskā dialoga līmenī un kā Bulgārijas ārlietu ministri, es biju klāt arī Kopenhāgenes konferencē, sekoju ļoti uzmanīgi debatēm tur. Mēs varam būt aktīvāki trešās valstīs. Zinām, kāda ir viņa finansiālā situācija, un zinām, ka viņi nevar dot savu ieguldījumu cīņai pret klimatu pārmaiņām. Tajā pašā laikā mums jāapzinās, ka humanās palīdzības sniegšana ir tikai viens veids, kā palīdzēt cilvēkiem, nebūtu nevienīgais. Un tāpēc visu risinājumu nevaram meklēt šajā jomā. Madame Levin, was that, was that, you have a follow-up? Levins kundze, vai jums ir papildi jautājums? Jūs pieminējāt, ka bijāt ārlietu ministru Bulgārijā. Es gribēju komentēt to faktu, ka Bulgārija nav piešķīrusi humanās palīdzības summas, lai atbalstītu trešās valsts. Jā, paldies, ka pieminējāt šo jautājumu. Tā brīdī, kad sāku strādāt šajā matā, arī man tas zināmā mērā bija pārsteigums, ka Bulgārija nebija piešķīrusi īpašas organizatoriskas līdzekļus šādiem mērķiem bet gribu pavisam atklāti jums teikt, ka tas ir tāds jauns jautājums. Un viss, tas, es domāju, ir kaut kas jauns visām jaunajām dalību valstīm. Var jums apliecināt, ka tajos sešos mēnešos, ko es pavadīju šajā amatā, man izdevās izveidot īpašu vienību, īpašu dienestu ārlietu ministrijas ietvaros, kas strādāja gan pie attīstības politikas, gan vienlaicīgi pie humanās palīdzības sniegšanas jautājumiem. Un ir ļoti labi zināt, saprast, ka visi šie jaunienācēji, visas šīs jaunās pēdējo divu paplašanās viļņu laikā iestājušās dalību valstis ir virzījušās uz priekšu un devušas savu daļu, savu ieguldījumu humanās palīdzības sniegšanā. Paldies! Tālāk došu vārdu Birgitai Šnīberei Jastrāmai. Priekšstādājs kundze Ielības kundze sākumā mm, šajā uzklausīšanā jūs runājāt par to, kāda ietekme vidas katastrofām ir uz um, nabadzīgām valstīm. Un tad jūs teicāt, ka jūs vēlaties tādu spēcīgu kapacitātu veidot, koordinācija ir pīlārs. Es gribētu konkrētāk zināt, ko tas nozīmē jūsu skatījumā. <clears throat> Madām Mišeļa. Žaļevs kundze, jums vārds atbildē. Paldies! Lielas paldies par jūsu jautājumu! Gribu teikt, ka koordinēšana ir patiesi šis izšķirīgais vārds. Ne tikai tādēļ, ka šos trīs aspektus es um, esmu apvienojis šajā vienā uzdevumu lokā, bet tādēļ, ka krīzes ir kļuvušas tik kompleks, ka mums patiesi uh, ļoti daudz ir um, jāstrādā ar cilvēkiem šajās konkrētajās situācijās un uz vietām. Ļoti nozīmīgi ir tas ne tikai šeit uh, centrālais uh, mūsu centrālajos dienestos labi sagatavoties uz uh, konkrētiem gadījumiem, uz uh, dabas katastrofām un krīzēm tādā veidā, ka mēs sagatavojam um, iespējamos scenārijus. Un arī jā, tā sākto aizmirst to krīžu izvērtējumu un krīzi, krīžu izvērtējumu. Tie arī ir nozīmīgi divi instrumenti. Bet tāpat ārkārtīgi nozīmīgi ir tas, lai um, galu galā mēs uh, veiksmīgi koordinētu darbu šajās konkrētajās uh, rīcības vietās. Un gribu teikt, ka mēs ļoti profesionāli Mm, profesionāls um, dienests esam izveidojuši, mm, tie, kas strādā komisijā, ir augsti profesionāli. Bet tāpat mums arī ir simt uh, tā saukto lauka eksperti, jeb nu tāda eksperta, kas tieši konkrētajās vietās strādājot, ir uh, spējīgi uh, labu analīzi sniegt par to, kādi resursi nepieciešama un kāda rīcība ir nepieciešama. Tas ir iespējams pāris stundu laikā. Est-ce que vous savez une... Vai jums ir papildi jautājums? Šniber Jastrams kundze. Nav. Nē, tāda nav. Alo, lab. Tā tad turpinam. Patricija Tojas kundze. Sostituisco Tirone, <laughs> mi chiamo Toja, grazie. E... Jā, es esmu Patricija Toja, es aizstāju Tiroli Jana kungu. Žaļavas kundze. Kā jau teica Lūija Mišēls, atbildot uz viņu jautājumu, jūs tikai mazliet pieminējāt humanās palīdzības sniedzēja drošības jautājumus un gribēju jums uzdot tieši jautājumu par šo aspektu. Mēs zinām, ka humanās palīdzības sniedzējiem ir vēl vairāk jāpiedzīvo uzbrukumi. Un, zināmā mērā, viņi tiek identificēti kā rietumu politikas nesēji līdz ar to kā kaut kas attāls un svešs. Un tāpat laikā, protams, šī humanā palīdzība ir jāsniedz, un bez šiem sniedzējiem, bez aktīvistiem tas nav iespējams. Tātad vēlētos no jums skaidru un tieši atbild, ko grasties darīt, lai uzlabotu šo darboņu drošību attiecīgajās krīzes skartajās vietās. Kā jau minēju, drošības pasākumi būs viena no, maniem, viena no manām prioritātēm, jo tiešām bažas rada tas, ka 2000 2008. gadā, kopš 2008. gada vairāk kā simts humanās palīdzības sniedzēja darbinieki ir gājuši bojā, zaudējuši dzīvības, sniedzot humāno palīdzību ļoti bīstamos apstākļos. Konkrēt runājot, mums ir jāpārliecinās, pirms nosūtām šos darbiniekus, ka piekļuva ir droša humanās palīdzības sniedzējiem un darbībām uz vietas konkrētajā valstī, un šajā saistībā esmu gatava cieši sadarboties ar jebkuru šajās attiecīgajās valstīs, lai meklētu rastu labu dialogu ar visām interesētajām pusēm, ar visiem nevalstiskajiem eh, darbiniekiem, organizācijām, jo zinu, ka situācija šādos gadījumos ir sarežģīta, īpaši bruņot konfliktu gadījumos un tajā pašā laikā mums jādara vairāk, lai sagatavot šos humanās palīdzības sniedzējus, jo daudz NVO var mums palīdzēt jau nedēļām iepriekš. Un man bija tikos ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, mums bija plašs atklāts dialogs, un viņi teica, ka varētu šos eh, darboņus arī labāk apmācīt darbībai uz vietas. Un arī šajā ziņā domāju, ka varam gūt progresu, nodrošinot atbilstīgas iekārtas, aprīkojumu, tā, lai apmācības pasākumu norisinātos veiksmīgi. To es, kundze, vai jums ir eh, papildi jautājums? Jā, ir gan. NVO, skatoties uz vidējo plānu līdz 2010. gadam, kādu lomu domājat piešķirt NVO? kādas saiknes vēlties uzturēt un stiprināt ar NVO? Žēļevs kundze, lūdzu jums vārds. NVO ir ārkārtīgi svarīga humanās palīdzības sniegšanas tīkla daļa katrā konkrētajā dalī, katrā konkrētajā valstī. Un to vidū jāsaka, mums ir arī ļoti labi partneri, labi sagatavoti partneri, eksperti, Var jums pastāstīt, ka grasos stiprināt sadarbību ar viņiem, jo viņiem ir izstrādāts labs procedūras, viņiem ir ekspertīze, noteikumi. Runātāji tiek pārtraukta. Tālāk pārējiem pie nākamā jautājuma dosim vārdu vidas komitejas pārstāvjiem, to, pārstāv, to pārstāvēs Trēlis kundze. Jā, Želevs kundze, 2008. gadā parlaments pieņēma rezolūciju par dabas katastrofām un aicināja komisiju izstrādāt direktīvu par uh, ugunsgrēku profilaksi un um, reakciju, kā arī ie, uh, izveidot institūciju, kas nodarbotos ar um, sausumu, ar uh, sausuma jautājumiem un um, pārtuksņošanos. Mans jautājums, vai būs atbilstoši darbs ar kartogrāfijas eh, izvērtēšanu, ar riska zonu iezīmēšanu un um, kā izskatās ar šo novērošanas institūciju, kas nodarbotos ar sausumu uh, pārtuksņošanos un citiem jautājumiem? Žaļies, kundz, jums vārds. Jūs pieminējāt uzraudzības un informācijas centru, jā, tas ir ļoti nozīmīgs elements civilajā aizsardzībā un šai mehānismā. Eiropas Savienībā. Tas ir jāstiprina. Ļoti labi zinu, ka šis parlaments atbalsta šādu virzību. Stokholmas programmu un virknes cita politisko dokumentu to piemin. Un tagad mums ir arī Lisabonas līgums, kas iekļauj solidaritātes klauzulu. Un varam tādējādi stiprināt šo monitoringa centru, kā solidaritātes īstenošanas veidu, gan dalībvalsts ietvaros, gan ārpus Eiropas Savienības. Un, lai atbildētu uz jūsu jautājumu, var teikt, ka jā, esmu gatava, ja to parlaments vēlēsies, uzklausot jūsu priekšlikumus un tam līdzīgi esmu gatava labai sadarbībai un viedokļu apmaiņai un atgriezties pie jums ar šādu jaunu priekšlikumu. Jā, tālāk papildu jautājumu varat uzdot Estrēlskundze. Jā, pavisam konkrēts jautājums. Es uzdevu konkrēti jautājumu, vai mums būs uh, šāda direktīva par uh, uh, ugunsgrēku profilaksi un uh, pārvaldību, jeb nē, atbilstoši tam, kas jau ir izstrādāts plūdu uh, gadījumiem. Žaļevs konsultējums vārds. Visi direktīva ir ļoti svarīgs tiesība akts. Un var jums pateikt, ka pilnīgi noteikti ir nepieciešams diskusijas kolēģijā pirms nākam klajā ar priekšlikumu parlamentam par direktīvas projektu. Bet vispirms vēlētos uzklausīt jūs kā parlamenta priekšlikums, jo zinu, ka parlaments ir ļoti tālu pavirzies uz priekšu uh, runājot par profilakses jautājumiem un palīdzību cilvēkiem, kuris cieš krīzes ārkārtas situācijās. Un tātad, ja tāda ir parlamenta vēlme, tad pilnīgi noteikti e, es ļoti nopietni šo priekšlikumu arī apsvēršu. Jā, tālāk mums būs skačļāja procedūra, ja brīvā mikro, mikrofona procedūra, piecas minūtes kopumā, un tā būs par tēmu humanitārās tāpas samazināšana un cilvēktiesību aizsardzība. Bērmana, kungs jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir milzīgi cilvēktiesību pārtākumi bijuši Kongo. Kāda jūs analīze attiecībā? Kas tad tur ir nogājis greizi? Kas notika šeit ar armijas spēku līdzdarbību? Un kas būtu pirmais, kas būtu jādara, lai no šāda veida kļūdām izvairītos turpmāk? Stāsa kungs, jums vārds tālāk. Cienīt, uh, Jelebs kundze, situācija Gazā humānā ziņā ir šausmīgs pusotra miljona cilvēku smagi cieši. Izraela um, neļauj nekādu humānās palīdzības um, sniegšanu. Ko jūs darīsiet, lai uh, humānā palīdzība beidzot sasniegtu Gazas sektoru? Jūto Dankungam vārds. Žēļies kundze, esmu šeit. Krīzes pēc savas definīcijas ir pēkšņas. Jūs sastapsieties ar 27, 27 dalību valstu valdībām, kas nevēlēsies piešķirt naudu, tāpēc, ka situācija ir grūta pašvalstīs. Kā jūs risināsiet šo situāciju? Kā tiksiet galā ar 27 vadītājiem, kas negribēs ticēt tam, ko jūs sakat? Viņus nebūs viegli pārliecināt. Žēļevs kundze, jums iespēja atbildēt uz šiem trim jautājumiem, lūdzu. Paldies! Pirmām kārtām par Kongo. Mēs zinām, ka šeit samazinās šī humanitārā telpa, humanā telpa, un mums ir jādarbojas aktīvāk visos līmeņos. Patiešām cenšoties veicināt sadarbību ar vietējiem, vietējiem interesētajām pusēm, un tā būs viena no, tas būs viens no maniem pirmajiem uzdevumiem ko cerams arī parlaments tad apstiprinās. Gāzes sektoru kontekstā var jums apliecināt, ka apmeklēšu šo teritoriju, tas būs viens no, viena no pirmajām vietām, ko apmeklēšana, ja apstiprināsiet man šajā amatā. Esmu ļoti nobežīsies par situāciju tur, esmu informēta par ļoti daudzajām problēmām, par to, ka kļūst piekļuvas humanās palīdzības sniedzējiem. 95% no iedzīvotājiem ir atkarīgi no humanās palīdzības, ko sniedzam, līdz ar to mums jābūt daudz proaktīvākiem. Un var jums apliecināt, ka darīšu visu, kas manos spēkos, lai tiešā veidā vērstos, eh, pievērstos šim jautājumam un apmeklētu šo reģionu. Nu, 27 valstis un to vadītāju no nu, ārlietu, kā Bulgārijas ārlietu ministrs ļoti labi zina, cik grūti darboties padomē 27 cilvēku kopumā un kā cik grūti nonākt pie vienotības. Vienmēr ir kāda grupiņa, kas nevēlas ievērot vispārējo nostāju, kas vēlas darīt ko citu. un ceru, ka varēšu pārliecināt šos cilvēkus. Man ir viss motivācija, lai to darītu. Priekšādātāji eh, saka, virzīsimies tālāk, vēl divi cilvēki lūguši vārdu. Pirmais ir Hovita kungs savā savas pieredzes gaitā kā pārlietu ministra, kā jūs veicinājāt cilvēktiesību ievērošanu citās valstīs un ko jūs esat mācījusies no, šim, no šīs savas pieredzes ko, un līdz ar to nesat līdz šajā, šajā amatā. Tālāk Kēlers kundze. Atvainojiet, Kelī kungs. Pirmām kārtām Žēlēvs kundze, jums tiešām nav viegli šī uzklausīšana, vismaz komplimenti jums. Mans jautājums ir tāds. Kā jūs pieņemsiet lēmumu par humanās palīdzības sniegšanu tādām valstīm kā Zimbabvē, piemēram, kas uh, pilnīgi noteikti īstenot cilvēktiesību pārkāpums? Paldies. Strīflers kundze, jums tālāk vārds. Jā, attiecībā uz to, kas tikko tika teikts par Kongo, jūs teicāt, ka tā ir prioritāte, bet katru dienu simtiem sieviešu tiek izvarots, un ja jūs uh, ieradīsieties tur uh, šajā valstī rīt, uh, kāda būtu konkrēta uh, atbilde, ko jūs varētu darīt, kāda būtu jūsu rīcība saskaroties ar šo ļoti lielo problēmu? Žeļevskons jums laiks atbildēju uz šiem trim jautājumiem. Human rights. Cilvēktiesības ir ļoti svarīgas visās mūsu politiskajās diskusijās. Var jums apliecināt, ka ir ļoti daudz mm, tematu, kur tās tiek pieminēts, gan runājot par krīzi Balkānos, gan mūsu kontinenta austrumu pusē, bet arī ārpus Eiropas. Esmu līdzdarbojusies šādos dialogos, būdam ārlietu ministru savā valstī. par Zimbabvi un cilvēktiesību pārkāpumiem tur. Ir daudz, kas, ko varam darīt lietas labā, bet, kā jau minēju, varam daudz ko darīt arī ar klusās diplomātijas palīdzību, cenšoties pārliecināt politiskās uh, varas iestādes konflikta zonā, Eh, ļaut mums, dot mums piekļuvi humanās palīdzības sniegšanai, un pēc tam varam iet soli tālāk un censties izmantot politisko spiedienu uz šīm varas iestādēm, aizsargājot cilvēktiesības. Taču šis ļoti interesantais jautājums par sieviešu situāciju Kongo un par to, kā tās tiek eh, pakļautas seksuālai varmācībai, kā sievieti varam jums teikt, ka uh, Es esmu jau domājis par šo tematu. Un mēs nevaram pieļaut to, ka 21. gadsimtā var izmantot seksuālo vardarbību kā ieroci karā. un esmu gatava iesaistīt darbā savus dienas pavisam operatīvā līmenī, lai aktīvāk aizsargātu sievietes šai valstī. Runātāja tiek pārtraukta, mums ir jāvirzās tālāk, saka priekšādātāja. Tagad došu vārdu Ivo Vāglam. Augstu godātā Žaļevskundze. Patiesi e, ļoti žēl, ka jautājumiem mums jāatbild tik um, neveiksmīgā atmosfērā kā šodien. Jādara viss, uh, lai uh, tas kļūtu labāk, lai uh, Barozo kungs var jūs apgādāt ar atbilstošu dokumentu, kas atspēgo tos, priekš, tos pārmetumus, kādi tika izteikt šodien tagad jautājums ir divas dalībvalsts ar divām valdībām, kas kavē uh, humano palīdzību. Tā ir Izrēla un Sudāna. Jūs bijāt ārlietu ministri, jūs esat pielīdzējusi politiķe. Ko jūs darīsiet sadarbojoties ar šīm divām valdībām, ja jums uzt tiks uzticēts šis uzdevuma lokus, lūdzu? Šarevskundze, lūdzu, jums laiks atbildē. Um, human, humanitarian right. Humānā palīdzība ir neatkarīga. Un jūs zināt, ka mēs varam vienīgi ieteikt, rast pieeju šai humānai palīdzībai un lobēt to, meklēt iespējas sniegt savu palīdzību. Sudānas gadījumā esmu labi informēta, mēs ļoti aktīvi tur darbojamies jau daudzus gadus. situācija dažādās Sudānas valsts daļās pasliktinās. Taču es teiktu tā. Mēs nevaram būt apmierināti ar šo situāciju, taču mums ir jāturpina darbs. Es no savas puses varu teikt, ka vienmēr esmu gatava doties uz šīm vietām un meklēt sa iespējas sazināties ar politiskajiem vadītājiem. Izrēlā arī dzen, esmu informēta par situāciju Gazas joslā. Redzu tur daudzas iespējas, kā aktivizēt savu darbību, pat arī tehniskā līmenī mēs varētu iesaistīt visas iesaistītās puses. Ja mani apstiprinās šajā amatām, tad noteikti došos uz gazu. Vai jums, eh, Vaigla kungs, ir papildi jautājums? Nē, papildi jautājumu. Tad aicināšu izteikties Teo Karaus kundzi. Thank you, Madam Chair. Mis Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jelevs kundze ir zināms, ka aids ir nabadzīgo cilvēku slimība, un ir labi zināms arī, ka pasaules Veselības organizācija piedāvā bezmaksas ģeneriskās zāles tikai tad, ja ir noteikta diagnoze un ir asins analīzes veikts. Bet ir ļoti daudz iedzīvotāju, kas šos pakalpojumus nevar saņemt pasaulē. Uh, Tādēļ, ka pastāv korupcija, tādēļ, ka ir slikta pārvaldība humanai palīdzībai. Šis piemērs rāda, ka ir absolūti svarīgi šo te augstā līmeņa korupciju apiet un piedāvāt Eiropas Savienības humano palīdzību tieši iedzīvotājiem. Vai jums ir kāds veids, kā jūs domājat šo politiku ieviest, vai jūs būsiet pietiekami drosmīga? Lūdzu, Vārdžaļevs kundzei. Veselības aprūpas sniegšana, protams, ir ļoti būtisks mūsu darbības aspekts. Jūs to ļoti labi zināt. Humanā palīdzība tiek sniegta pamatojoties uz patiesajām vajadzībām. Tā tiek sniegta tad, ja ir īpaša situācija un īpaša nepieciešamība. Jūs pieminējāt aids kā vienu no šīm nepieciešamībām. Mēs piedāvājam nepieciešamās medikamentus un veselības aprūpu šajos gadījumos. Augstā līmeņa korupcija ir ārkārtīgi bīstama parādība. Mums ir jāapzinās, ka tā pastāv. Bet tas nav mūsu uzdevums pārvarēt un darīt galu korupcijai kopumā bet mēs varam dot ieguldījumu tās darbības kavēšanā. Un mēs no savas puses varam darīt tā, lai cilvēki saņemtu pakalpojumus un medikamentus, ja tie viņiem ir vajadzīgi. Paldies. Papildi jautājums, lūdzu. Vai esat nodomājusi izveidot Eiropas humāno rīcības grupu vai vienību, kura varētu rīkoties krīzes gadījumā, humanās krīzes gadījumā? Želevs kundze, lūdzu atbildiet šo jautājumu. Saskaņā ar Lisabonas līgumu mums ir jāizveido Eiropas brīvprātīgais humanās palīdzības sniedzēja korpus. Tas ir man papildu uzdevums. Ja jūs domājat, ka vēl varētu būt papildus arī kaut, rīcība, kaut kāda rīcības komanda, kas nodarbotos ar veselības problēmu risināšanu, tā ir laba iniciatīva, protams, iespējams ļoti noderīga. Taču mums ir jāsaprot sekojošais, ka mums, mums jābūt realistiem. Mums nav papildus budžets šādas struktūras izveidošanai. Tagad došu vārdu Davidam Marijam Sasolī. Paldies, priekšsēdājas kundze. Uh, izvirzītā komisārs uh, amata uh, veicies kundze. Es neesmu īsi uh, apmierināts ar jautājumiem. Uh, Uh, un atbildēm, uz uh, kurām jūs atbildējāt par dažādiem reģioniem pasaulē, kur tiek veikts darbs. Ko jūs atbildēsiet un kā jūs sadarbosieties ar augsto pārstāvi un uh, attīstības komisāri par apstākļiem, lai nodrošinātu um, drošību humānas palīdzības sniedzējiem. Lūdzu atbildiet, Želevs kundze. Paldies, es jau pieminēju, ka mums ir jāstrādā dažādos līmeņos. Dažādos līmeņos jāuzlabo palīdzības sniedzēja drošība. Pirmkārt jau uz vietām, kur viņi strādā, ir jāstiprina viņa drošība, un noderīgi būtu arī uzlabot apmācības un dažādus vingrinājumus šeit, komandas štābā un dažādās citās vietās. Politiskā līmenī, protams, mums ir nepieciešams aicināt trešās valstis ievērot starptautiskās uh, humanās tiesības, jo tieši uz šī tiesību pamata mēs varam sniegt humāno palīdzību, veikt dažādus pasākumus Šie aspekti ir jāintegrē savā starpā. Jūs pieminēt, eh, Eiropas, pieminējāt Eiropas komisijas viceprezidentu Aštons kundzi, kas ir augstā pārstāve. Es ceru, ka mums būs ļoti laba sadarbība ar viņu. Esmu pārliecināta, ka tas tā arī būs ka būs sadarbība arī attiecībā uz starptautiskajām humānajām tiesībām. Sasoli kundze, vai jums ir papildi jautājums? Sudāna ir paese, dove ci sono più. Jā, jautājums par Sudānu. Tā ir valsts, kurā tiek eh, sniegts liels palīdzības apjoms, bet cilvēkiem praktiski nav pieejas dzeramam ūdenim. Kāds būtu jūsu priekšlikums, ko varētu darīt, lai Eiropas Savienība varētu uzvēlties vadošo lomu un ne tikai vienmēr dotu finansējumu? Šerlēps Kunz, lūdzu, jums vārds atbildēja. Se, um, es facing, uh... Sudānā ir daudz problēmu. Problēmas ar bēgļiem, ar iekšējiem bēgļiem Tāpat arī ūdens apgādes jautājums ir ļoti sasāpējis. Problēma ir arī ar pārtiks piegādi un vēl daudz citu problēmu. Jūs ļoti labi zināt, ka Eiropas komisija finansē dažādus pasākumus Sudānā. Tie jau ir sākušies pirms daudziem gadiem. Šī brīža situācijā mēs zinām, ka Sudāna atkal ir iekļauta komisijas ikgadējā programmā jo mēs apzināmies situācijas nopietnību. Mums ir jāsniedz palīdzība. Tajā skaitā risinot arī ūdens apgādes jautājumu. Paldies! Tagad došu vārdu Kristienam Prēdām. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt, es gribētu sveikt Želevs kundzi ar to, ka viņa ir aicinātu kļūt par komisāru kandidāti. Un kandidāts tādam komisāram, kurš ir cieši saistīts ar Eiropas pamatvērtībām. Mēs te ļoti bieži runājam par vērtībām. Otrakārt, šis jautājums tika pieminēts, bet es to gribētu atkārtot vēlreiz. Gribētu dzirdēt, kā jūs, Želevs kundze, cīnīsieties pret seksuālo vardarbību, kas ir kļuvusi par kara ieroci, kā jūs pati to teicāt. Gribētu, lai jūs paskaidrotu savu nostāju šajā jautājumā. Jau iepriekš pateicos. Želevs kundze, lūdzu atbildiet uz šo jautājumu. Mēs sniedzam atbalstu seksuālās vardarbības upuriem un dzimumu vardarbības upuriem. Mūsu rīcībā ir dažādi palīdzības sniegšanas mehānismi, sākot, piemēram, ar patversmēm, sievietēm un meitenēm, kas ir kļuvušas par seksuālās vardarbības upurēm. Tāpat tiek sniegta arī psihologa palīdzība un atbalsts. Atbalsts veselības jomā. Tie ir konkrētie pasākumi, kas palīdz cilvēkiem grūtās situācijās. Piemēram, Kongo tie tiek izmantoti. Politiskā līmenī esmu nodomājis darīt sekojošo. Ieradīšos parlamentā ar politisku dokumentu par šo jautājumu. sektorālajās politikās seksuālās vardarbības apkarošana viens no, viena no mūsu prioritātēm ir jāveicina sabiedrības izpratni par seksuālo vardarbību jaunatīstības valstīs. Un jāvēro apziņa par to, ka šis ierocis tik tiešām tiek izmantots bruņotos konfliktos. Tās ir tās divas lietas, ko esmu plānojis darīt. Manā rīcībā jau ir paraugu prakse palīdzības sniegšanā un veselības aprūpas sniegšanā upuriem. Eh, priekšsēdētāji pārtrauc komisāra kandidātu. Vai ir papildi jautājums? Nē, papildi jautājumu nav. Un tagad es aicināšu izteikties Noiserkungu. Um, Frau Jelena, im neuen EU. Uh, Žaļevs kundze, Runājot par rīcības plānu Afganistānai un Pakistānai, šis plāns, kas um, pagājušā gadā tika izstrādāts, um, tajā tika paredzēts, ka mēs sasniegsim palīdzību pašpalīdzībai un organizēsim to, kā jūs vēlaties konkrēti Afganistānā uh, īstenot dažādos pasākumus un koordinēt NATO, uh, apvienoto nāciju organizācijas un Eiropas Savienības pasākumus. Un otrs jautājums, ko jūs darīsiet konkrēti, lai uh, tos daudzos un dažādos civilās palīdzības projektus Afganistānā izceltu vairāk salīdzinot ar militāro darbību? Šarevskons jums svārds. Um, Afganistanis. Afganistāna e, ir patiesi viens no mūsu plašiem darbības laukiem. Un mēs e, ļoti lielu finansējumu e, esam snieguši šai valstī. Palīdzība pašpalīdzībai ir ļoti nozīmīga. Man jāuzsver tas, ka tieši garda Afganistānā šis, šī, šī Uh, kompetenču pārklāšanās, respektīvi no šo lauku pārklāšanās humanā palīdzība un militārā darbība. Uh, tas uh, raisa mūsos lielas bažas mums ir ne tikai um, jādodas uz šo valsti, un es plānoju to darīt, lai redzētu, kā mēs uh, tur, uh, kā mēs varam labāk koordinēt darbu ar milit humanitāri iesaistītiem aktieriem. Ir ļoti nozīmīgi, lai mūsu humanai palīdzībai uh, būtu pieejama šī teritorija, bet vienlaikus mm, viņiem nebūtu jāredz to kā savu uzdevumu šo humanās palīdzības sniegšanu, un praktiski tas ir jāpārtrauc, jo tas ir pret uh, tiem humāniem principiem, kādi mums ir. Uh, civilā attīstība ir ļoti nozīmīga, jūs to zinat arī starptautiskai sabiedrībai, un tā jātiek sniegtai roku rokā ar militārām operācijām. Būtībā tas ir tas lielākais projekts tagad Eiropas uh, Savienībā, un uh, mums visiem ir uh, jāpieliek pūles, un esmu gatava, kas skar, teiksim, mūsu darbību, mūsu humāno darbību. Uh, patiesi tur, uz turien doties, lai redzētu, kas ir dabāts. Vai jums ir papildi jautājums, lūdzu? Jā, īss papildi jautājums, precizējums. Humanās palīdzības kontekstā. Un Karzai valdības uh, tagad izsludāt, izsludinātajā nacionālajā izlīguma procesā. Vai jūs domājat um, tikties arī ar mēreniem talibu spēkiem un uzsākt dialogu ar mēreniem talibiem? Žēlēps kundze, jums laiks atbildē. Dalību spēki, cik zinām, ter, kontrolē 60% no visas valsts teritorijas, un es gribētu teikt, humanās palīdzības sniegšanai ir nozīmīgi, lai būtu uh, pieeja uh, teritoriju un drošību humanās palīdzības sniedzējiem. Uh, Un šādā ziņā tehniskā izpratnē mums jāsadarbojas ar visiem a, uh, aktieriem, ja tas um, sniegs palīdzību un ja tas uzlabos uh, dzīvi un arī, ja tas dos uh, labāku darba drošību humanās palīdzības sniedzējiem. Štriflers kundze jums vārds. Jā, Želevs kundze. Barozo kunga vēstulē likās, kas sadarbības ar civilo aizsardzību tagad uh, būs um, ģenerāla direktorāta EHO uzdevuma lokā. Un civilā aizsardzība, kā um, tā varētu tikt finansēta arī no uh, humanās palīdzības sniegšanas līdzekļiem, un kāda ir jūsu nostāja šai jautājumā? Žaļevs kundze jums vārds. Uh, I would uh, clearly say. Es teikšu skaidri, ka mums ir ļoti skaidri izteikts budžeta līnijas šo jautājumu risināšanai humānajā palīdzībā. Runa ir par apmēram 700 miljoniem eiro. Cilvēks aizsardzības budžets ir papildus budžets, un nav nekādu bāžu par to, ka šos, bu, šīs budžeta līnijas varētu sapludināt. Nē, gluži otrādi. Šobrīd mums ir iespēja ieviest vairāk koordinācijas un saskaņotības un beigu beigās ieviest humāno palīdzību un civilo aizsardzību kā papildinošus līdzekļus, tādējādi veicinot viņu efektivitāti bet neizmantojot šos budžetus citiem mērķiem, nekā tas ir norādīts. Šo budžetu daba vai būtība ir atšķirīga. Stiflers kundze, vai jums ir papildi jautājums? Nē, papildi jautājumu nav. Un tagad dosim vārdu vēl citām komitejām, kas šeit ir pārstāvētas. Cilvēktiesību uh, apakškomitejas priekšsēdētāja Otavas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Humanās palīdzības sniedzēja drošība ir jautājums, kas jau tik pieminēts, taču es gribētu uzdot jautājumu Želevs kundzei par to, kā varētu labāk aizsargāt pamattiesības tiem daudzajiem cilvēkiem, kam jādzīvo dažādās nometnēs, kā iekšēji pārvietotām personām. Kāda programma būtu noderīga, lai pastiprinātu viņu pamatiesību ierobežu ievērošanu? Vai jūs uzskatāt, ka sistemātiska šo nometņu darbinieku apmācība ir daļa no šādas programmas? Paldies! Eh, Vārģelevs kundze. Es domāju, ka jūsu ideja par apmācību pašās nometnēs iekšēji pārvietotām personām ir ārkārtīgi būtiska ideja. Arī ļoti noderīga. Es domāju, ka mums ir jāizvairās no tādas situācijas, ka šie cilvēki daudzos gadījumos ļoti ilgu laika periodu dzīvo nometnēs. Uz viņiem tiek izdarīts spiediens, lai vi, viņi atgrieztos savās izcelsmes vietās vai reģionos. Atgriešanās politikai ir jābūt uz brīvprātības principiem. Mēs varam izmantot mācību sistēmu bet, un arī kursus, kuros šiem cilvēkiem stāstām par viņu tiesībām, tā lai viņi redz, ka viņi var uz mums paļauties. Otās kundze, vai jūs gribat uzdot papildu jautājumu? Jā, priekšētās kundze ļoti īsts būs šis papildu jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka sieviešu pamata tiesību garantēšana ir īpašs izaicinājums šajā kontekstā? Un vai jums ir kādas idejas par to, kā pasargāt sievietes šajos apstākļos? Es lasīju dažādu informāciju par šo uzklausīšanu, kas man varētu noderēt šajā uzklausīšanā. Un cits starpā izlasīju ļoti būtisku teikumu, ka sievietes šajās valstīs ir tīpaši kara apstākļos ir pārmaiņu motors. Ja tīpaši, ja mēs runājam par vārdarbību pret sievietēm un meitenēm, tad mums ir jābūt ļoti aktīviem, proaktīviem šīs parādības izskaušanā. Jāmāc šīm sievietēm par viņu tiesībām. Jāsniedz viņām psiholoģisks un sociāls atbalsts. Jo ir ļoti grūti runāt ar seksuālās vardarbības upuriem. Ļoti grūti ir viņus atgriezt realitātē, atgriezt viņus iepriekšējā dzīvē. Tā tad uh, turpinam uh, mūsu darba kārtību. Vēl papildus izskatītie jautājumi vai jautājumi, kurus jau izskatījām par trešo un ceturto jautājumu raundu. Deviņas minūtes ir paredzēts šim mērķim, bet neesmu uh, saņēmusi, kā procedūra to paredz rakstveida jautājums. Tātad 30 uh, pro, sekundes jums ir, lai tos iesniegtu. Jā, tātad lūdzu. Pāris sekundes varam pagaidīt. Un, ja nebūs šādu uh, padziļinošo izskatīšanas jautājumu, tad turpināsim ar uh, jautājumu pēdējo raundu. Je pense que TIS, TIS ir fair. Par man arā teikri. Jā, pagaidīsim. Monsieur Berman, Signac. Bernmane kungs, ja jūs esat vienīgais, tad es domāju, ka jūs tieši pats varat uzdot šo jautājumu. Želeva, really like more... Želevs kundze, es tiešām gribētu, lai jūs konkrētāk analizētu situāciju, kas tieši sagāja greizi ANO atbalstā, kas tika sniegts uh, Kongo. Kongo armija pati veic milzīgs cilvēktiesību pārkāpums. An, ANO armijas iesaista bija nepietiekama. Kur sākās šīs kļūdas? Lūdzu, runājiet konkrēti. Žēlēvs kundze, jums vārds atbildēt. Es nekandidēju uz ģenerāldirektora amatu mūsu dienestos. Nezinu arī visas detaļas šajā konkrētajā situācijā. Es varu apliecināt, ka atgriezīšos atkal pie jums un sniegšu konkrētu priekšlikumu, kā uzlabot situāciju. Bon, nous commençons maintenant la dernière euh, ronde. Un tagad sāksim pēdējo jautājumu raundu. Došu vārdu Gerero kungam. Želevs konce drošības jautājums eh, kļūst aizvien um, svarīgāks, jā, nodrošina drošība tiem, kas strādā. Jūs jau arī teicāt, ka vairāk nekā simts eh, humanās palīdzības sniedzēji ir gājuši bojā, tie ir, tas ir lielāks skaits nekā uh, ANO zilo uh, ķīvernāvs gadījumu skaits, un daudzās valstīs humānā palīdzība tiek sniegta. Es domāju, ka šie cilvēki ir tādā situācijā, kad viņi ir pilnīgi atkarīgi no mūsu Eiropas Savienības sniegtās palīdzības un aizsardzības. Ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu šo aizsardzību, un ko jūs darīsiet, mm, mm, lai aktīvāk rīkoties, un kāda būs jūsu rīcība veidojot Eiropas Savienības brīvprātīgo vienību? Lūdzu. Lūdzu, jums vārds atbildēja. Ja runājam par Eiropas brīvprātīgo korpusu, tad tas ir ļoti būtisks jautājums. Mums ir jāsagatavo ļoti rūpīgi priekšlikums šajā jautājumā. Jāizvairās no tādas situācijas, kad mēs nostādām apdraudētā situācijā palīdzības sniedzējs, kas ir brīvprātīgie un kas dodas uz karaskartiem reģioniem. Jūs pieminētie jautājumi, drošības jautājumi mums noteikti ir jārisina, jāaizstāv šie humanās palīdzības sniedzēji. Aizstāvot humanās palīdzības sniedzējus, mums ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie līdzekļi. Protams, politiskā līmenī Eiropas Savienība var nosodīt cilvēktiesību pārkāpumus un starptautiskās humānās telpas neievērošanu, jo šie apstākļi ir priekšnoteikums mūsu darba veiksmē. Es esmu gatava sadarboties ļoti cieši ar augsto pārstāvi komisijas viceprezidentu Aštoni, lai Eiropas Savienības visaugstākajā līmenī pieprasīt, lai arī cits iesaistītās puses respektētu starptautiskās tiesības attiecībā uz starptautisko humāno telpu. Tas noteikti vairotu mūsu palīdzības sniedzēju drošību. Gerero kungs, vai jums ir vēl papildu jautājums? Jā, es gribu um, vēl uzdot jautājumu, kādu laika grafiku jūs vēlaties uh, E, ievērot, lai veidot šo Eiropas Savienības brīvprātīgo korpusu jeb vienību. Šeļevskundz, lūdzu, jums vārds. Lisabonas līgumā ir paredzēts, ka mums jāveic šis ļoti svarīgais uzdevums. Es saku, mēs, mums jāveic tādēļ, ka es atgriezīšos pie jums ar priekšlikumu. Mācīm redzot, tas būs tiekoties ar šo komiteju, ka mēs to apspriedīsim. Es sagaidu, ka šis priekšlikums parādīsies pirms 2011. gada stā, iestāšanās, jo 2011. gads būs Eiropas brīvprātīgo gads. Es labprāt dalīšos ar parlamentu informācijā un apmainīšos ar viedokļiem šajā godāmā komitejā. Mēs varam runāt par to, kā šo politisko ideju ieviest dzīvē konkrēti. Paldies! Tagad došu vārdu Striflers kundzei. Jā, tā tad um, jūs teicāt uh, vairāk kārt, ka mm, humanā palīdzība ir um, ļoti nozīmīga un ka jūs dosieties uz uh, šīm konkrētajām vietām, bet man liekas, ka tas tikai normāli, jo Eiropas Savienība ir vienojusies par konsesu 2005. gadā, lai varētu arī cilvēktiesības labāk aizstāvēt. Jūs atsaucāties vairāk kārt uz starptautiskām tiesībām. To akti ir daudzveidīgi, bet arī krīze ir daudzveidības un situācija pasliknās. Bet precīzi, pavisam precīzi, kādus instrumentus jūs izmantosiet, lai respektētu starptautiskās tiesības humanās palīdzības eh, jomā un eh, ar kuriem partneriem plānojat sadarboties? Šeļevs kundze jums eh, laiks atbildēja. I can imagine that uh, uh, we can. Es varu iedomāties, ka pat šī gada laikā mēs varētu organizēt milzīgu startautisku fórumu par startautiskām humanām tiesībām. Par šo domu esmu runājusi ar savu priekšgāju Luiju Mišelu. Es domāju, ka tā būtu ļoti laba doma uzaicināt visus iesaistītos dalībniekus. Otra iespēja būtu mēģināt pārliecināt vēl vairāk dažādas aktierus un organizācijas, arī valsts iestādes no trešajām valstīm, kurās mēs sniedzam savu palīdzību, lai viņi piedalītos šajā fórumā un saņemtu informāciju par mūsu humanās palīdzības sniegšanas principiem un lai ievērotu starptautiskās tiesības. Tāpat laikā šo jautājumu gribētu piesaukt arī Aizsardzības ministru padomas kontekstā es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai arī dalību valsts iesaistītos šajā procesā, proti, lai tās aicinātu vairāk respektēt starptautiskās tiesības. Stīvērš kundze, vai jums ir papildi jautājums? Ja papildi jautājumu nav, tad došu vārdu Veronikai Dikaizerai. Atļaujiet, uh, Es virzītā komisāra amata kandidāts kundze atgriezties pie gazas jautājuma. Jūs atbild man nepārliecināja. Jūs uh, Eh, teicāt, mums jābūt proaktīvākiem, labāk jādarbojas tieši uz vietas un jāsadarbojas ar uh, lokāliem aktieriem. Tas ir tas, ko um, eh, Mišela kungs um, darīja un Ferrero Valdners kundze arī, bet kā jūs gribat vēl proaktīvāk darboties, ja jūs sakat, ka tas nav bijis uh, pie. Tiekami. Vai drīzāk jautājums nav tāds, ka humanās palīdzības jautājums ir bloķēts gāzes sektorā? Un es uzklausīju, jā, es gribēju dzirdēt analīzi, analīzi par to. Uh, Vai to jūs varētu padziļināt, izstrādāt? Žēlēps konsults jums laiks atbildēt? Well known that. Ir labi zināms, ka daudzu gadu garumā starptautiskā sabiedrība un daudz tās aktieri, to dalībnieku, to vidū arī komisārs Lui Mišels un komisāra Ferrero Valdnera ir centušies aktīvi darboties tur. Mēs nesākam no pilnīgas nulles, taču šī krīze ir ievilkusies. Un visiem ir jādara viss iespējamais, lai palīdzētu. Nevar jau gaidīt, ka komisija vai es kā komisāra kandidāte spēsim atrisināt šo problēmu visā pilnībā. Runa ir par mūsu humānajām palīdzībām. Mēs nevaram sniegt humāno palīdzību šobrīd. Tajos gadījumos, kad mēs tomēr varam sniegt šo palīdzību, tā izrādās ļoti noderīga gazas iedzīvotājiem. Jūs varbūt zinat, komisija ir uzsākusi iniciatīvu, kas saucas skaidra nauda par darbu, 95% Gazas iedzīvotāji ir pilnībā atkarīgi no mūsu palīdzības. Mēs esam sākuši sniegt viņiem skaidru naudu par darbu, ko viņi ir veikuši uz vietas. Piemēram, par pilsētu sakopšanu un tīrīšanas darbiem, par atkritumu savākšanu. Tas ir ļoti noderīgi. Es nevaru garantēt to, ka es atrisināšu visu problēmu. Dekaizers kundze, vai jums ir papildi jautājums? Es neesmu uzklausījusi tādu o, instrumentu pieminēšanu, kādus varētu izmantot, lai īstenot spiedienu. Domāju, ka šeit ir um, dažādi ceļi ieejami, un tas ir tas, ko ceru, uh, ko jūs varētu dot kādu bildi arī Lūija Mišelkungs jautāja, kāds instruments jūs uh, uh, izmantosiet un sadarbību ar starptautisko krimināltiesu. Žaļevs kundz, lūdzu jums vārds. Using, um... Mēs jau šobrīd izmantojam stabilitātes instrumentu, izmantojam visas iespējas, lai stiprinātu politisko dialogu. Process ir sarežģīts, un e, ļoti komplicēts. Savā iepriekšējā atbildē es jau jums teicu, ka es nevaru apsolīt atrisināt visu problēmu, jo nevar, neviens nevar to apsolīt. Mums ir svarīgi nodrošināt to, ka mēs dodam savu palīdzību. Šī palīdzība atvieglo cilvēkiem ciešanas. Mēs varam izgudrot daudzus instrumentus, Un jau mūsu rīcībā ir daudz instrumentu, taču vispirms mums ir nepieciešama politiskā griba atrisināt šo situāciju, un jūs to zināt ļoti labi. Paldies. Tagad došu vārdu Kastlerkungam. Frau Vorsitzende, Frau Priekšstādātājs skundze, Želevs skundze, Neskatoties uz eh, startautiskiem centieniem, cilvēktiesību jautājums visā pasaulē nav īsti iedrošinoši. Piemērs eh, - presa, reliģijas brīvība, vārda brīvība dažādās valstīs. Un jūs redzat arī, ka tās tiek pārkāptas, piemēram, arī Irāna. Pavisam nesen šie notikumi bija. Mēs apņemamies, kā Eiropas Savienība. Um, veidot attiecības ar pasaulī tā, ka aizstāvam uh, universālās cilvēktiesības. Divi konkrēti jautājumi. Kā jūs veiksiet jūsu darbu kā komisāri, kādu ieguldījumu dosiet, kas būs prioritāts, mm, divi pāris piemērus miniet humanai palīdzībai. Un otrkārt, kā jūs varbūt skaidrotu tā dziļāk, kādas uh, būtu sankcijas? Runātājs tiek pārtraukts. Žēlpskundze. Ja, danke für die Frage. Die... Paldies par jautājumu. Vienošanās, kādas ir noslēgts ar trešajām valstīm, ir ļoti nozīmīgs instruments. Lai tās eh, iespaidotu, runājot par uh, eh, humānām tiesībām, runājot arī par mūsu uzdevumā strādājošo drošību, kas uh, strādā šajās konkrētajās valstīs. Uh, Par manām prioritātēm es runāju jau sākumā, tās ir ļoti nozīmes, tātad aicināt, uh, lai būtu lielāks uh, respekts, uh, kas tiek izrādīts kā arī uh, mūsu humanās palīdzības efektivitātes uh, paaugstināšanu un darbības efektivitātes paaugstināšanu, un tas var notikt tādā veidā, ka tiek ieviestas jaunas metodas. Es jau teicu, ka mēs pat laban meklējam, un ka mēs jau esam saskārušies ar ļoti labu praksi, pielietojot jaunās tehnoloģijas attiecībā uz um, drošību. Mm tie cilvēki, kas strādā dažādās vietās, kā arī jauns aprīkojums. To mēs visu varam ieviest mūsu darbā. Atbildīgie dienesti pat teica, ka ir jauna sistēma elektroniskajam auditam. Tas ir ļoti uh, labi, jo tas uh, atvieglos mūsu darbu, paaugstinās tā kvalitāti, un manā skatījumā tas ir nozīmīgi. Vai ir papildi jautājums? Kas tā arī, kungs? Tieši pēdējais piemērs, kāda nozīme arī audita jautājumos vai arī krīzes pārvadāšanā būs nevalstiskajām organizācijām vai arī, teiksim, tādas brīvprātīgo apvienības valstīs, kur ir bijušas katastrofas. Kā jūs redzat iespējamo sadarbību ar šīm organizācijām? Želevs kundze, jums vārds atbildē. Kā jūs zinat, mēs mūsu humāno palīdzību nesniedzam vieni paši, netieši. Mēs to daram ar um, tādu, zinām, tīkla palīdzību. Sadarbojamies ar vairāk nekā 185 nevalstiskām organizācijām, Tās nav tikai tādas, kas strādā konkrētajās valstīs un palīdz cilvēkiem, tās ir arī uh, nozīmīgas ideju uh, ģenerēšanas iespējas, arī, piemēram, auditēšana. Tās ir, piemēram, tādas arī kā alternatīvas mūsu ziņojumiem. Priekšsēdētāji. Nākošais runātais Mičelkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Startautiskā sadarbība ir viena no jūsu darbības jomām. Mans kolēģis Prēmans pirmīt nosauc dažas problēmas ar portfeļu sadalījumu komisijā. Tas, protams, var radīt sajukumu cilvēku uztverē. Kāda tieši ir jūsu loma starptautiskajā sadarbībā? Želevs kundze, lūdzu atbildiet uz šo jautājumu. Mičela kungs, es gribu tiešām viest jūsos pārliecību, ka nekāds saikums šeit nevar rasties. Eh, šajā sagatavošanās periodā pirms uzklausīšanām mēs esam tikušies gandrīz vai katru dienu ar citiem komisāriem. Mēs esam tā sauktais releks komisāru klasteris. Mums ir ļoti skaidrs pienākumu sadalījums un lomu sadalījums, ir dažādas kompetences, ko mēs ievērosim mēs varētu vairāk koordinēt savu darbību un padarīt to konsekventāku nekā bijis līdz šim. Tas ir ļoti svarīgi. Mana īpašā kompetence ir stiprināt sadarbību ar reģionālajām organizācijām, ar tādām kā ASEAN, Merkozūru un citas. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs runājam, piemēram, par starptautisko humāno tiesību ievērošanu. Ja klusējošā diplomātija nedarbojas, tad mums ir jāstājas sakaros ar reģionālām organizācijām un jāaicina tās sniegt mums palīdzību. Tad šīs organizācijas var mums piedāvāt pasākumus, kas palīdzētu atrisināt problēmu ar palīdzības sniegšanu. Daudzos gadījumos Mums būtu jāstiprina kaimiņu valstu spējas ietekmēt to valsti, par kuru runu un kurai mēs vēlamies sniegt palīdzību, bet kas mums neļauj to darīt. Godātie kolēģi, Mičel kungs nevēlas uzdot papildu jautājumu, kas, protams, ir ļoti laipni. Līdz ar to mēs pārējām pie pēdējā jautājuma raunda. Šos jautājumus vajadzēja iesniegt rakstiski. Pagaidām tādas neesmu saņēmusi. Ja nu dažu sekundžu laikā jūs gribētu formulēt vēl papildu jautājumu Želevs kundzei, tad šobrīd jums ir tāda iespēja. Šo iespēju nevēlties izmantot. Tādā gadījumā Jautājumu un atbilžu laiks ir beidzies. Es došu vārdu Želevs kundzei noslēgumu vārdiem. Jūsu rīcībā ir maksimums 5 minūtes. Madame la Présidente. Priekšsēdātājs kundze, godātie deputāti. Vēlēju jums pateikties par šo ļoti interesanto viedokļu apmaiņu. Man bija prieks ar jums šodien runāt un ar nepacietību gaidu iespēju to darīt arī turpmāk, ja jūs apstiprināsiet man šai matā. Kā jau teicu, kā bijusi šī parlamenta deputāte, un man ievērēja Bulgārijā divreiz šajā amatā, man pavisam personīgi interesē ciešas sadarbības izveida un dialogu izveida ar jums. Kā politiķe, kā politiķei man dialogs šķiet ārkārtīgi nozīmīgs. Ne tik vien dialogs ar Eiropas parlamentu, bet ir īpaši dialogs ar Eiropas pilsoņiem. Uzskatu, ka mums jādara vairāk, lai pietuvinātu cil... pilsoņus Eiropas Savienībai. Tā jābūt mūsu prioritātei, tā jābūt prioritātei visai nākamajai komisijai, un, un domāju, ka parlaments atbalstīs šo prioritātu. Šajā kontekstā skatoties, Lisabonas līgums ir devis mums iespēju daudz labāk aizsargāt mūsu pilsoņus un aizsargāt tos, kam šī palīdzība vajadzīga visā pasaulē krīzes gadījumos. Mums ir jāizmanto šī iespēja, lai pārvarētu plaisu starp Eiropas iestādēm un Eiropas iedzīvotājiem. Mums viņiem jāparāda, ka Eiropas iestādes mēs esam šeit, lai strādātu viņu labā un mums jāļauj viņiem dzīvot mierīgā, drošības klimatā kurā valda pārliecība par labu nākotni. Pilsoņi ir parādījuši, ka viņi pilnībā atbalsta Eiropas Savienības humanitāro humano lomu. Un mūsu dienesti to arī izmanto. Tiek apliecināts, ka Eiropas solidaritātes princips ir dzīves, tas zeļ un plaukst. Eiropas pilsoņi satrauc, uztrauc par to, kas notiek pasaulē. Viņiem ir svarīgi, kas notiek ar nabadzīgajiem, kas notiek ar riskam pakļautajām grupām arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Grib izmantot šo iespēju, lai padarītu Eiropiešus lepnus, lepnus par to, ka tik daudz viņu pilsoņi līdzcilvēki, līdzpilsoņi atbalsta tās pašas vērtības, un ar viņu, vērti, ar viņu atbalstu mēs Eiropas iestādes arī varam darīt savu darbu, respektējot cilvēkus, tos cilvēkus, kuriem šī cieņa visvairāk vajadzīga. Vēlos, lai mūsu iedzīvotāji varētu teikt, lūk, ar manu ieguldījumu mēs varējām palīdzēt apdzēst šos ugunsgrēkus, pirms šie ugunsgrēki sa sagrāva cilvēku dzīves lai viņi ir lepni, kad brauc ārpus robežām, lai redz, ka ir izveidot, piemēram, ūdens pumpi ciematos, kur skārus dabas, dabas katastrofas, un lai viņi zinātu, ka eh, bez Eiropas palīdzības tas nebūtu bijis iespējams. Un tādā gadījumā es būšu apmierināta. Es būšu apmierināta, ka es savu uzdevumu izpildījusi. Esmu pierādījusi, ka pierādījis Eiropas iedzīvotājiem un visai pārējai pasaulē, ka Eiropiešiem nav vienalga, kas notiek ar citu pasauli un ka šī, šī ieinteresētība tiek pārvērsta darbos, tā, tiek, tā dod cerību, tā glāb dzīvības un ka gan pilsoņi, gan iestādes Eiropas Savienībā darbojas roku rokā, plecu pie pleca un lepojas viena ar, ot viena ar otru ar nepaci nepacietību gaidu iespēju ar jums sadarboties un šīs domas īstenot dzīvē. Es gribētu pateikties visiem, kas piedalījās šajā uzklausīšanā. Paldies par jautājumiem. Paldies komisārs kandidātei par atbildēm. Pirms mēs slēdzam šo sēdi, vēl gribētu atgādināt, ka esam paredzējuši koordinātoru sēdi, kurā izvērtēsim šo uzklausīšanu. Šī sēde notiks šodien pulksten astoņos aizslēgtām durvīm zālē ASP 1G2. Šo sēdi beidzam. Lielas paldies visiem par uzmanību. Novēl jauku vakaru!